So, liebe Kollegen. Cienījamās kolēģis un kolēģis. Wir fangen an. Ich... Jā, mēs varam sākt. Es priecājos, ka Luksemburgas prezidentūras eh, sākumā pie mums ir ieradies eh, ārlietu un Eiropas lietu ministrs, un līdz ar to viņš ir atbildīgs arī par starptautisko tirdzniecību Šāns Aselborns. Sirsnīgs sveiciens Ļoti priecājos, Mieža kungs, ka esat atnācis pie mums. Luksemburgas prezidentūras prioritātes starptautiskā tirzniecībā ir saistīts ar daudziem aizraujošiem jautājumiem. Nevis tikai tieši par tirzniecību, kas attiec uz labāku regulējumu, bet, protams, arī finanšu situācijas attīstība Eiropas Savienībā bet arī, kas attiecas uz eh, kaimiņattiecību politiku, bet ar to arī Ukrainas jautājumu. Un tāpat arī daudzpusējās pieejas turpmāk attīstību. Kā būs tālāk ar PTO un uh, būs arī, kad beigās uh, eh, vispār konference Kenijā. Un ir arī runa par trim likumdošanas projektiem kas arī mūs nodarbinās par šiem konflikt, ar konfliktiem saistītiem minerāliem, kas, manuprāt, ir politiski būtisks jautājums. Tad jautājums par savstarpējo saistību publiskā iepirkumā un tirniecības aizsardzības instrumenti. Uh, tas man arī personīgi ir svarīgi, lai mums beidzot būtu tādi instrumenti, lai mēs globālā tirko varam rēģēt. Piemēram, ja runa ir par eh, tēraudu, un tur arī ir pāris izaicinājumi, pie kā strādās Luksemburga. Noslēgumā gribētu vēl pieminēt, vakar bija uzklausīšana par cēškotāmību izdējas mehānismā iegūdītāju valsts šķirēties mehānismā UNICID reāli uzstājās, kur eh, tiek prasīts sāškotājiem ne tikai jaunajiem noliekumiem, bet arī vecajiem noliekumiem. Un tas acīm redzot, padome vēl līdz šim nav ticis pietiekami pārstrādāts, un eh, lai Eiropas Savienība arī padomis vārdā varētu sniegt piekrišanu. Un tas būtu ļoti vēlams, lai šajā jomā tiks panākt lielāka cēlškutāmība. Tas no manas puses, kā ievads, Ministrs Asābala kungs sniegs ievadu, un tad būs 45 minūtes laika ar viņu diskutēt. Es priecājos, ka jūs esat pie mums. Lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētā kungs. Esmu pagodināts būt jūsu viesis šo pēcpusdienu. Esmu sagatavojis ievadrunu, taču uzskatu, ka sākšu ar šodien svarīgo dienu. Mēs visi esam politiķi un politiķis. Pēc 13 nu, gadu ilgām sarunām beidzot šorīt Vīnē esam panākuši vienošanos ar Irānu. Es domāju, ka var cerēt, ka tas pozitīvi ietekmēs starptautisko tirzniecību. Mēs jau redzējām, kā tas ietekmēja naftas cenu. Irāna ir konstruktīva atgriežas starptautiskajā sabiedrībā, nevēlas tur palikt ļaundara statusā. Un mēs zinām, ka pašreizējās krīzes Arābu valstīs uh, balstās uz domstarpībām starp uh, sunītiem un šītiem, tad es ceru, ka tagad Irāna un Sauda Arābija vienosies un mēģinās atrisināt šo nestabilitāti ne tikai arābu pasaulē, bet vispār musulmaņu pasaulē. Nu, tagad, kā jau sacīju, šī ir Luksemburgas 12. prezidentūra. Esmu priecīgs būt jūsu viesi, jo es redzu, ka 13 komitejas, vesels 13 komitejas interesējas uh, par zinām problēmu, kas ir konflikta problēma. Nu, nu, interesanti ar jums šeit šo to noskaidrot. Nu, ar jūsu atļauju apmēram 15 minūtēs jums pasāstīšu par to, kas mums uh, prezidentūrē ir padomā. Mēs esam sagatavojuši mūsu programmu ar nosaukumu Eiropas Savienība tuvāk pilsoņiem, atb kas atbalstītu mazos vidējos uzņēmums, būtu pieejami pilsoņiem Luksemburgas prezidentūru turpinot savu tradīciju un pārliecību, mēģinās pilsoņus eh, likt Eiropas projektu pašā centrā. Jādomā, kas ir pilsoņu īstenās intereses, tās jāņem vērā visās savienības politikās, tāpēc Luksemburgas prezidentūra cer, ka arī jūs aizsargāsiet ieklausi iesaistošu tirsniecības politiku un atbild, kas atbilst arī mūsu partneru tirgiem. Mēs vēlamies, lai šī prezidentūra būtu atvērta, mēs vēlamies veicināt darbvietu izveidu. Mēs apzināmies, ka dažādām iesaistītām pusēm dažādas gaidas attiecībā uz sarunu caurskatāmību. Daži jautājumi priekšstādā kungs gan ir. Uh, jūtīgi, kas attiec uz um, investīcijām un sociālajām un vīdes normām Eiropas Savienībā. Tieši šādā skatījumā Luksemburga paredzējusi savas prezidents laikā uzturēt regulāru dialogu ar Eiropas parlamentu, komisiju un pilsonisko sabiedrību. Š nacionālo, Eiropas un daudzpusējo dažādo politiku uh, saplūsmē, mēs vēlamies arī attīstīt cilvēku tiesību ievērošanu, un ar jūsu komiteju mēs nākošo sešu mēnešu laikā mēs mēģināsim iznot mūsu mērķus. Tā vietā, lai domātu par prioritātēm, mēs pievēršamies kontinuitātei, ņemot vērā situācijas izmaiņas izmaiņas. Pateicos Latvijas prezidentūrai par lielisku paveikto darbu 2016. gadā pirmajā pusgadā. Runājot par daudzpusējām, divpusējām sarunām un eh, likumdošanas aktiem, es varu minēt konkrētu aktuālu piemēru. Svarīgi būt inklusīva un uh, tirzniecības politika. Mēs visi atceramies šīs, šos, šīs fotografijas no terorismu atentātu Tunisijā. 12% no aktīvo iedzīvotāju skaita ir nodarbināti turismā Tunisijā. Līdz ar to Tunisijas ekonomika akal ir cietusi sakāvi un tā ir spiesta daudzveid, kļūt daudzveidīgāk, ņemot vērā arī geogrāfisko tirgu. Eiropas saimnības tirzniecības politika šajā kontekstā ir būtisks instruments, kas arī var sniegt savu ieguldījumu, lai uzlabotu darba vietu izveidi, perspektīvas arī jauniešiem būt nodarbinātiem šajā valstī. Mēs sāksim sarunas ar, pap, ar padziļinātu tirzniecības nolīgumu ar šo valstu. Tāpat kā Marokas gadījumā būs jāatbalsta reformu procesai šai valstī, piešķirot eh, prioritāru piekļuvu e-sirgumu, kaimiņa attiecību politikas kontekstā. Skaidrs, ka šiem nolīgumiem ir jākalpo šai reģionālajā krīzē cietušajā valstī panākt ilgspējīgu izaugsmi. Un Cita starpā vēlos arī parunāt par Eiropas komisijas komunikāciju par tirzniecību. Jā, esmu pareizi informēts, tā gaidāma. Rudenī varbūt, ka mediju šis temats gan pat labam īpaši nenodarbina, taču tā, te būs runa par stratēģiju, kas nodarbinās mūsu uh, eh, tirzniecības jomu tuvāko piecu gadu laikā. Uh, Eiropas komisijas pēdējā komunikācija bija 2010. gadā Eiropas Savienības izvirzītie mērķi un DG Commerce mērķi toreiz paredzēja ambiciozas programmu divpusējos, daudzpusējās attiecībās mūsu kaimiņa valstīs un viņu pustām. Ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, mums tagad ir jāizceno noteikumi arī tirzniecības jomā. Te ir runa par strateģiskiem partneriem tirzniecības jomā Eiropas Savienībai. Mums jāstiprina divpusējās attiecības mūsu kontinentā, lai aizsargātu mūsu intereses un vērtības. Mēs eh, īpaši uzsveram tos jautājumus kā ilgspējīga attīstība, mūsu operatā, operatoru, jo tieši mazo video uzņēmumu piekļuvu trešiem tirgiem un arī intelektuālā īpašuma aizsardzība. Daudz, kas ir darīts iekšējā līmenī, lai pārskatītu mūsu tirdzniecības politiku. Lai arī daudz jau ir padarīts, eh, vēl daudz darāmā, jaunā tirdzniecības stratēģija, kur prezentēs rudenī, nepārprotam, eh, runās arī par mērķiem, kas nav sasniegti, bet eh, tikmēr jau parādījušies citi izaicinājumi Tagad plaši Eiropas eh, parlamentā un dalībvalstīs jārunā par mūsu tirnesības politikas vīziju, kas būtu piemērota pašreizējām prasībām. 27. novembrī gaidām būs secinājumi par šiem jautājumiem. Pasaules tirzniecības organizācija, kā jūs zināt, Nairobi noturēs um, decembrī savu desmito ministru sanāksmi, ir ļoti uh, Uh, noslogo darba kārtība, bet arī divpusējais uh, ietvars paliek manai valstī ar vien aktīvs. PTO runā par, par nediskriminējušiem noteikumiem daudzpusējā ziņā, bet tirniecības noteikumi kļūst ar vien ha hautiskāki, ar vien grūtāk ir panākt vienošanos ar visām iesaistītām pusēm, vai tur būtu runa par attīstītēm valstīm vai attīstības valstīm jaunatīstības valstīm. Tas attiecas gan uz ziemeļos esošiem valstīm, kā dienvedos. Tirzniecība nav māksla mākslas vārdā. Tā nenotiek nekāda multinacionāla uzņēmuma vārdā, nedz arī kāda viens cilvēka interešu vārdā. Uzdevums ir to padarīt par tādu, kas nes labumu visiem mūsu pilsoņiem visi varētu piedalīties arī iesaistošā izaugsmē, un eh, tirzniecība varētu daudz vairāk pārspēt kā tikai šo te ekonomisko aspektu. PTO sev ir eh, noteikusi mērķi sa sagatavot ceļu labākai attīstības valstu integrācijai tarifu barjeru nos, novēršanu, kas īpaši kaitē eksportam no trešām valstīm. Atbalstīt jaunatīstības valstis. Šodien vairums PTO valstu ir attīstītās valstis, vismazāk attīstīto valstu iestāšanās PTO ir īstens veiksmes stāsts ir atviegloti tirzniecības noteikumi, ir izcenot tehniskā atbalsta programma, arī īpaši atbalsts nozaru uzņēmumiem, mazajiem vizē, vidējiem uzņēmumiem, arī atbalsts vismazāk attīstītiem valstīm, un tas liecina par eh, mentalitātes māju pasaules tirniecības organizācijas saistībā arī pašreizēju situāciju. Taču darāmā vēl ir daudz. Līdz decembrim ir jāsagatavo augsne, lai iz, varētu izmantot šīs iespējas, uh, noslēgt Dohas ciklu. Ja tas nenotiks, tad uh, kait, tas kaitēs PTO uzticamībai un arī mazatīstītās valsts nevarēs piedalīties uh, tirzniecības uh, labumu gušanā. Runājot par tirzniecības atvieglošanu, Te ir runa par desmit nolīgumu ratifikāciju līdz oktobrim. Ja tas būs iespējams, tas ļaus Eiropas Savienībai iesniegt savu uh, iestājas instrumentu pirms vēl Nairobi sanāksmes. Desmitās uh, Nairobi sanāksmes laikā mēs ceram arī vienoties par divpusējiem nolīgumiem par vides labumiem. Tas attiec uz vides, tirzniecības, rūpniecības un inovāciju politiku. Sarunu vadītāji pat labāk domā par kompromisa sākotnējo variantu, kas būtu iekļauts šajā nolīgumā, un diskusijām būs jānorisinās arī par vienošanās horizontālo tekstu, kuru būs runa par pakalpojumiem un netarifa barjerām. Šī vienošanās ir svarīga gan COP21 Parīzes mm, konferences gaismā, gan arī ministru sanāksmes Nairobi gaismā. Visas eh, PTO dalībvalsts varēs eh, piedalīties šajā nolīgumā, lai veicinātu savu tirzniecības, rūpniecības politiku, un šāds nolīgums nāks par labu arī Eiropai un tās partneriem. Runājot par eh, daudz, citām daudzpusējām sarunām, tiks pārskatīts uh, informācijas tehnoloģiju nolīgums. Mēs ceram, ka tuvākajās nedēļās mēnešos šis darbs tiks noslēgts. Runājot par ķiza nolīgumu, Luksemburgas prezidentūra padomēs sekos, lai šis darbs arī sinās uz priekšu. Uh, veicinot caurskatām tirzniecības eh, politiku, novēršot jebkādu diskrimināciju, mēs varam to izvirzīt par saviem pamatmērķiem šeit nolīgumā. Un jāsaglabā arī dalībvalstīm iespēja pieņemt savus likumus. Valsts sektors netiks iekļauts sarunās un uh, iesaistīts. Prezidentūra konstruktīvi atbalstīs šīs sarunas un cieši sadarbosies ar komisiju Eiropas parlamentu, lai jauni likumi attiecībā uz tirzniecību ievērot akī komunitēru, vienlaikus tomēr piedāvājot jaunus tirgus mūsu preču ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tagad vēlos pieskarties divpusējām tirzniecības sarunām. Mūsu prezidentūras laikā mēs centīsimies lai transatlantiskā eh, TTIP nolīguma sarunas gūtu jaunu kvalitāti, runājot par dialogu caurskatāmību un runu pēc būtības. Tagad norisinās desmitais, desmitā saruna kārta šeit, Briselē, un mēs zinām, ka tuvākās nedēļas mēneši būs izšķirīgi, kas mums ļaus izšķirties, pa kādu ceļu jāiet vai reglamentēšanas jomā, lai tas būtu ASV valsts iepirkuma jomā. Luksemburgas prezidentūra mm, mēģinās pārskatīt izties mehānismu. Mēs augstu vērtējam Eiropas parlamentu proaktīvo lomu šajā sarunās, pateicos par to parlamentam, jo īpaši INTA komise, komitejai. Paldies par jūsu rezolūciju, kas mums ļauj stiprināt mūsu mm, pozīciju sarunās ar ASV. Luksemburga būs jūsu pilnīgā rīcībā, lai skatītu šo ar vienu ļoti strīdīgo jautājumu. Es personīgi vēlos atbildēt uz kritiku par šīm sarunām. Es saprotu šo kritiku, un man jāsaka, nesenē atklājumi par eh, NSA, tātad eh, Nacionālās drošības aģentūras uh, sakarā eh, norāda, cik svarīgi mūsu pilsoniskā sabiedrība attiecībās ar ASV. E. Taču jāņem vērā, ka ar ASV e mums ir ļoti cieša saiknis un šīs, šāds kvalitatīvs, visaptvarošs nolīgums varētu tikai veicināt saprašanos abās Atlantijas okeāna pusēs. Es jau Luksemburgas parlamentā sacīja, ka mēs nevēlamies panākt citību par katru cenu. Taču ņemot vērā ES vērtības, sarunas eh, būs visam citādas nekā tad, ja es tajās nepiedalītos. Ņemot vērā visas iesaistītās puses, Luksemburga paredzēs organizēt arī konferenci par TTIP Briselē. Piedalīsies arī pilsoniskā sabiedrība. Mēs Arī izdarīsim secinājums par ārējās tirniecības padomē 2014. gada novembrī runājot par Ziemeļameriku. Mēs esam noslēguši jau pirms diviem gadiem eh, nolīgumu Kanādu, nu, esam parafējuši nolīgumu ar Kanādu, tad tas tagad tuvojas finiša taisnē, un atbilstošajā brīdī parakstīsim šo nolīgumu kurā padomē ir dalīts kompetences. Mūsu nacionālajiem parlamentiem arī būs jāpauž savs viedoklis par šo nolīgumu. Tas, tas pats attiec arī uz Eiropas parlamentu. Luksemburgas prezidentūra uzsver, invest, um, uztrauc investīciju sadaļu šajā nolīgumā. Tālāk runājot par divpusējiem nolīgumu, mēs padarīsim spēcīgāks mūsu sarunas par Japānu, par ambiciozu brīvās tirzniecības nolīgumu. 29. maijā notika pēdējais samits ar Japānu par šo jautājumu. Luksemburgas prezidentūra konstruktīvi iesaistīsies diskusijās par valsts iepirkumu, par netarifa barjerām un intelektuālā īpašuma aizsardzību. Te es varu norādīt, cik svarīgas bija paralēlās sarunas transpacifiskajam partnerātam, partnerā, partnerībai TTP, lai noslēgtu tirdzniecības nolīgumu ar Āziju. Mēs arī runāsim par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Vietnamu. Šis nolīgums visam drīz varētu tikt atrisināts, vēl tikai daži jautājumi palikuši neatrisināti. Uh, Runa ir par Dienvidrietumu Āzijas partneriem. Tas būs lielisks precedents citiem, citām trešām valstīm šajā reģionā, vai būtu runa par tarifu liberalizāciju, par tirgu pavēršanu vai mūsu intelektuālā īpašuma aizsargāšanu vai ilgspējīgu attīstību. Man jāsaka, ka Vietnama eh, jau ilgstoši ir izmantojusi finansiālu atbalstu no Luksemburgas, un mēs būsim tikai priecīgi, ja noslēgsim šo līgumu. Mēs arī vēlamies padziļināt mūsu tirniecības saiknes ar ASEAN um, partneriem, pateicoties daudzpusējiem vai divpusējiem nolīgumiem. Mēs arī gad, esam gatavi slēgt nolīgumu ar Malā, Malaiziju un turpinām sarunas ar uh, tā zem, kas arī ir svarīga Dienvidrietuma Āzijas valsts. Annam Jāmru un Ķīnu esam iesaistījušies sarunās par investīcijām. Vēlamies, lai tiktu uzlabota Eiropas investīciju aizsardzība un tiktu samazināti šēršļi investīcijiem. Ja godīga uh, attieksme pret investoriem un investīciju apjomu pieaugums ir pamatelements šai nolīgumā. Luksemburgas prezidentūra ar vienu iestāsies par ilgspējīgu attīstību un caurskatāmību. Citi Āzijas partneri arī jāpievien, jāpiemin Jaunzēlande, Austrālija. Šīs ir valstis, ar kurām Eiropa ir paredzējusi sākt tirzniecības sarunas. Sešu turpmāko mēnešu laikā mēs identificēsim nepieciešamos rādītājus šādām sarunām. Mēs sagaidām, ka sāksies ļoti svarīga saruna, ar sarunas ar ļoti svarīgu valsti Indiju. Nolīguma sarunas nevar turpināt, tāpēc, ka vēl ar vienam atrisinās problēmas ar pēdējām vēlēšanām Indijā. Runājot par jau esošajiem nolīgumiem, mēs atjaunosim nolīgumu ar Meksiku. Šādā pašā kontekstā mēs mm, strādāsim, mēs runājam ar Čīli, lai uzlabot mūsu brīvās tirzniecības 2002. gadā noslēgto līgumu. Dienvidamerikas kontinentā darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai arī Ekvadora iestātos brīvās tirniecības zonā, Peru, Kolumbiju, es varu pieminēt ar Merkosur, tādu Brazīliju, Argentīnu, Venecuēlu, Paragvāju, Urugvāju. Par spīti mūsu centieniem sarunas, sarunās vēl daudz, kas darāms, un mēs gaidām Eh, mūsu Merkosūra kolēģu piedāvājumu līdz šī gada beigām. Vēl ir runa par austrumu partnerību, austrumu kaimiņu, kā jūs zināt. Pilnīgs un padziļināts brīvās tirdzniecības nolīgums ar Ukrainu 2016. gada 1. janvārī tā stājas spēkā. Līdz ar to Ukrainas un Krievijas eksperti arī turpinās savus trīspusējās sarunas, lai nodrošinātu to, ka politiskā situācija uz vietas nepasliktinātos. Dialogam jāturpinās, ņemot vērā iesaistīto pušu interesi un mūsu partneru valstu suverēnas izvēles. Es saprotu, ka viss, eh, ka mūsu darbība nav visiem paprātām, taču mums jābūt atvērtiem, pedagoģiski noskaņotiem pret mūsu austrumu kaimiņa attiecībām. Krievija ir ļoti svarīgs partners, gan ņemot vērā tirdzniecības nolīgumus, kas noslēgts ar Eiropas Savienību, Ukrainu, Moldaviju un Gruziju. Eiropa ir gatava padziļināt savas tirdzniecības saiknes ar katru valsts atsevišķi. Atgādināšu, ka komisija ir sagatavojusi priekšlikumu par divpusējo attiecību um, gadījumā arī ar Moldāviju paredzētos noteikums. Un tas pats attiec arī Gruziju. Luksemburgas prezidentūra darīs visu, kas tā spēkos, lai atbalstītu likumdošanas procesu. Strādāsim kopīgi ar padomu spēkiem. Mēs esam, mēs būsim priecīgi uzklausīt parlamentu viedokli par šiem uh, tematiem un ceram, ka atnorisināsies trialogs vēl jāpieņem svarīgi lēmumi, lai apstiprinātu Kazahstānas iestēju Pasaules tirdzniecības organizāciju un jānoslēdz arī partnerības nolīgums ar šo valsti. Mums būs sarunu vadīšanas mandāts ar nepreferenciālu nolīgumu ar Armēdiju. Turpināsim savas privileģētās tirdzniecības saiknes stiprināt ar mūsu partneriem Āfrikas kontinentā. Mūsu skatījumā tā ir iespēja nodrošināt jaunas attiecības ar šo kontinentu. Šajā kontinentā, protams, ir daudz trūkumu, taču tas piedāvā daudz iespēju. Un arī šajā gadījumā tirzniecībai nav jākalpo tikai par mūsu partneru ekonomisko attīstību, bet jāveicina arī sociālā un vides ekonomika, kas nāk par labu un veicina mūsu attiecības ar abiem kontinentiem. Vēlos pieminēt koplāmo procedūras temats. Viena Luksemburgas prezidentūras prioritātēm ir regulas priekšlikums par ar konfliktiem saistītiem minerāliem. Mērķis ir veicināt juridisko noteiktību un nodrošināt sārskatāmīgu piegādes ķēdēju Un arī jā, jādala minerāli ieguvi no konflikta finansēšanas. 20. maijā plenāra sesijā par to jau bija runa. Luksemburgs sagatavos 28 valstu priekšlikumus, ņemot vērā Eiropas parlamenta grozījumus, un tad vadīsim sarunas padomē, lai, veic, lai varētu sākt trialogu ar parlamentu. Šai regulai jātiek arī īstenoties vietas, lai tā nāktu par labu vietējiem iedzīvotājiem un ļautu Eiropas operatoriem piekļūt izēvielām, ievērojot startautiskās tiesības. Tad, ja operatori dotos prom no kādu reģionu, un līdz ar to Uh, atstāt brīvu piekļuvu citiem operatoriem nenākt par labu ne Eiropas Savienībai, ne arī konkrētajai Āfrikas valstī. Otrā prioritāte ir regulas par tādu dažu preču tirsniecību, kas uh, var izraisīt tīdzināšanu. Diskusijas padomē par grozījumiem, kurus ierosināja komiteja, turpinās, un mēs e, esam priecīgi jau iepriekš zināt parlamentu viedokli. Luksemburgas prezidentūra vēlas Uh, šo jautājumu noslēgt padomē, lai varētu arī sākt trialogu ar Eiropas parlamentu un noslēgt pārskatīšanas procesu līdz gada beigām, ja vien tas būs ieprē, iespējams. Protams, pēc mums nāks Nīderlandieši un, protams, ka viņiem būs ļoti labi prezentu. Mēs ļoti labi apzināmies to, ka Eiropas parlaments gaida padomis reakciju tirniecības aizsardzības instrumentu modernizēšanas jomā, runa par antidempingu. 2017. gada aprīlī parlaments pieņēma pirmo lasījumu, taču dalībvalsts vēl nav vienojušās par minimāliem noteikumiem un padomas orientāciju. 21. novembrī notikusi sanāksme 2014. gadā, diemžēl neļāva atrisināt Uh, domstarpības. Padomu vēl ar vienu var izskatīt vairākus risinājumus, un tas pats attiec ar, arī uz debatēm par uh, Ķīnas tirgus stabilitāti. Pēc tam mēs varētu skatīties, pa kuru ceļu ejams. Luksemburgas prezidentūra nesēdēs uh, rokas klēpī salikusi. Mums daudz darāmā tuvāko sešu mēnešu laikā, protams, esam gatavi jūs uzklausīt un esam priecīgi, ka varēsim pozitīvi sadarboties Eiropas parlamentā. Paldies. Buku ministram. Eh, nu- paldies, paldies. Liels paldies, ministrs kungs. Mūsu rīcībā ir 20 minūtes, lai piedalījušais diskusijās aicinu katram izteikties ne vairāk kā divas minūtes. Redingas kundze būs pirmā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji. Es, protams, nevarēšu divās minūtēs pateikt visu, ko vēlēju sasīt, pat tad, ja es runātu ļoti ātri. Eiropas Tautas partijas vārdā vēlos pateikties priekšstādē kungs par eh, visu sniegto sīko informāciju, par projektiem, pie kuriem jūs strādāsiet. Un, protams, ka Eiropa, Eiropai krustelēs ir vai vēl Truselēs vēl vairāk vajadzīga integrācija. Ārlietu tirzniecības jomā ir jāizveido spēcīgi starptautiskie noteikumi un jāizteno tas, ko šodien varētu devēt par pēc iespējas mazāku reglamentēšanu šādiem centieniem. Ja es izlasu prezidentūras, Luksemburgas prezidentūras programmu, tad apsvērus koncepcija ir kontinuitāte, ir turpināmība un saskaņotība. Tas tiešām ir nepieciešams, taču ar to vien nepietiek. Es paraudzīšu mazliet uz turpināmību. Jūs jau sācījāt, kā komi komisija gatavo savu jauno ziņojumu par ārējās tirzniecības nākotni, vai tiešām turpināmības vārdā būtu jāturpina vadīt sarunas ar parastajiem partneriem, ierastiem partneriem par ierastajiem tematiem, vai varbūt ir vērts runāt ar jauniem partneriem par jauniem tematiem, te es domāju par BRICS un MINT, jo te ir uh, lielāks izaugsmas iespējas, vai Luksemburgas prezidentūra tiešām par prioritāti izvirzīs šos tematus. Esmu gandarīta par to, ka cīza jautājumu jūs kaut ko tagad mutiski pateicāt, jo jūsu publicētajā programmā šis temats nav minēts. Bet ir daudzas valstis, kas ar mums vada sarunas, tā skaitā arī ASV, kas šo jautājumu izvirs par prioritāru. Daudzpusējais aspekts ir izaicinājums, varbūt tas varētu būt tāds kā tramplīns Dohas kārtas sarunā. Ja vēram, vēlamies padalī, padarīt daudzpusēji nākošo soli, varbūt arī tas ir kas tāds, ko vērts skatīt Nairobi. Otkārt, jūs runājāt par saskaņotību, jeb koherenci. Jā, tā ir nepieciešama, jo tad, kad sarunu skaits pieaug, Tad kāda ir saskaņotība starptautiskajā līmenī starp šīm sarunām un Eiropas līmenī ar parlamentu, parlamentu no vienas puses padomu no otras puses, kur vēl kakofonija, un arī vietējā līmenī, kur ir pilsoņi un pašvaldības. Jo šeit mēs tiešām ceram, ka komisija pieņem savu nostāju, mums nepieciešama sinerģija šajā jomā. Nu, tas ir jautājums, kur aci uzdod. Fiziskie šķēršļi pazūd, taču Eiropas Savienīga, Savienība piekrīst tā saistāt ar reglamentāro mm, barjeru mežu. Mazāk administratīvā sloga, tiešām e Eiropā kļūst, kļūt uh, par godīgu spēles noteikumu noteicēju. Un tas, piemēram, attiec uz TTIP ar ļoti skaidrām sarkanēm līnijām. Ko domā prezidentūra par to? Kāda ir padoms nostāja par konfliktu risināšanu starp investoriem un valsti? Šajā gadījumā parlaments ļoti skaidri pauda savu nostāju. Mēs sagaidām no jums līderu lomu Tātad eh, padomas nostāja ASDS šo konfliktu risināšanas jautājumā. Un tad arī vā, eh, vēlamies konferenci ar sociālajiem partneriem, nu, pilsonisko sabiedrību. Jā, caurskatāmība tiešām ir nepieciešama. Kāpēc caurskatāmība ir šeit, bet ne tur? Piemēram, Nav neviena koherenta, saskaņota lēmuma. Tizai ir uh, valsts iepirkums, TTIP nav. TTIP ir nostājas dokuments, bet uh, e, Cisas katram, uh, katrai sadarē tikai Wikileaks informācija. Tr trešās valstīs valsts iepirkums un eh, tirzniecības politika CDI, te komisijas nostāja ir skaidra, un arī parlaments ir izteicies, bet padoma ar vienu neko nav teikusi. Vai jūs lūdzu varētu panākt to, lai padoma par šiem jautājumiem kaut ko saka, jo mēs redzam, ka visās diskusijās, kas mums norisinās, mēs zaudējam sāstarpējumības ziņā, bet tiešām ir pienācis laiks, lai šis sāstarpējumības princips tiktu iegrāmatots uz visiem laikiem. Es redzu, ka komitejas priekšsēdētājs jau ir pacēlis savu mokurīku, bet jūs redzat, ka ir ļoti daudz jautājumu, un Eiropas tautas partija cer, ka Luksemburgas prezidentūra beidzot šos jautājumus uzliks uz padomis sarunu galdu, mums beidzot būs padomis atbildi. Paldies. Um, now, David Martin. Jā, tagad Davids Martin. I think between the questions. Vai nu, tā pēdējo ar uh, jautājumu palīdzību vēl jau ir aizņēmis 20 minūtes, bet nu labi. Par jūs pieminēto rezolūciju, konvenciju, ko es pieminēju sākumā, ir svarīgi, lai jūs prezentūru piešķirtam visaugstāko prioritāti, ka Eiropas Savienība vēlas panākt caurskatāmību šajā jomā, tātad investoru un valstu arbitrāžas procesos. Un nu, šo konvenciju nespējam parakstīt, eh, tādēļ, ka notiek iekšējas diskusijas par eh, kompetencēm, un tas, lūk, bet garu ēnas mūsu reputāciju pasaulē. Rodas iespējas, ka mūsu valdības tā nestrādā, tātad mēs kaut ko aicinām, sabiedriskā sabiedrība to uh, sarūpē, un mēs to nespējam parakstīt tikai tādēļ, ka mums kādi iekšējie konflikti. Nu, ziniet, tiešām diezgan tāda jocīga situācija. Rezumējot, tiešām vēlos jūs aicināt padomēju šo jautājumu izvirzīt kā visaugstāko prioritāti. Pievienu sacīja caurskatāmības sakarā, ka norit, norit citas sarunas Dohā, TTIP. Nedrīkst pieļaut, ka padome mums nesniedz attiecīgos dokumentus par uh, tirsniecības uh, sarunām. TTIP uh, konvencijas un normas jātiecina arī uz citām sarunām ar pat vienu no līgumiem. Un ceram, ka Luksemburga uzņemsies vadošo lomu šeit. Par konfliktu minerāliem man kolēģi droši vien pēc atgriezīsies, bet katrā ziņā. Jūs tādēļ, ka mīklēni izteicāties, ka mums jānodrošina, lai, lai ko mēs lemtu šai sakarā, lai mēs nerunāmies pie tā, ka ražotājs tā reģiona. Politika jābūt saskaņotai. Varbūt neinterpretēja pareizi, varbūt, ka jūs nekomentējāt tādējā to, ko parlaments šeit pieņems. Atsēja būtu trialogu iztākums. Varbūt jūs komentējāt potenciāli sarunu mandātu, ko es šeit pieši, bet uh, man interesē uh, uzzināt, lūk, kāpēc, kāpēc jūs domā varētu sagaidīt šādu iznākumu. Īsti par citiem jautājumiem, piemēram, piemēram par Kanādu. Jums pilnīgi taisnība atkal arī šeit, jūs šeit izcīcoties diezgan mīklaini, uzsvarot, kā sadaļa par investīcijām var būt problēma. Tā tiešām varētu būt par problēmu. Un jautājums, vai Luksemburgas prezidentūra turpinās izrīt spiedienu uz komisiju, lai sice pārskatītu un kā viedokļu to uzlabot, lai uzlabotu investīciju sadaļu Nu, tādā gadījumā šis tiesība akts vieglāk iziet caur šai institūcijai. Viņi noslēgšu priekšā tālāk, nav daudz tiesniecības aizsardzības instruments. Ja gan es neiespējami atnākt konsensus padomē par šo jautājumu, to mēs arī to mēģināt darīt turpmāko sešu mēnešu laikā. Paldies! Indeed! Jā, tik tiešām paldies! EKR eh. e vārdā Stabadnikums. Thank you. Jā, ja ministrs, Sie haben sich ja das ein sehr. Jā, ministra kungs, jūs šeit uh, prezentējāt ļoti apjomīgu problā, programmu. Ļoti daudz šeit ir jautājumu, un es apbrīnoju, kā jūs to varat visu apvienot, kā tas viss eh, turpināsies nepārtraukti. Tika runāts arī par konfliktu padomē un arī par atsevišķiem konfliktiem, kas attiecas uz noliekumiem. Es vēlētos vienkārši ieteikt kā Eiropas Savienībai vajadzēja būt tādai devīgai. Ja, piemēram, dalībvalstis vēlas panākt noteikts lietas, un ja tās vēlas kaut ko savādāk, tad varbūt ir pavisam labi drusku piekāpties, kādēļ to saku. Pirmkārt, Eiropas Savienība pārvalda par ļoti lieliem tirgiem un var paplašināt šos tirgus, bet mazākiem, mazākām valstīm nav šādas iespējas. Tādēļ. Ja no lielākā partnera puses ir iespējams rīkoties drusku devīgāk nekā tas ir iespējams mazākām valstīm. Nākamā lieta ir, ja mēs drusku panākamies pretī un esam drusku liberālāki nekā mūsu partneri, tas jau nekādu kaitējumu nenodara. Jūs zināt, tas eh, veicina ražīgumu. Jā, vairāk kaut kas ir jādara. Vācija vienmēr ir bijis eh, grūti eh, palielināt. Uh, pievienoto vērtību, kaut ko vairāk panākt, bet tas eh, vienmēr tādēļ bija jācenšas būt labākiem nekā citiem. Un ja ir kaut kādi konflikti, kas eh, nav saistīti ar kaut kādu vardarbīgu vāru, par ko mēs esam pret Eiropas Savienībā, un tad, tad gadiem mēs varam tiešām drusku piekāpties un uh, rīkoties devīgi un uh, padomāt par to, ka tie, kas cieš no lielās konkurences, gal galā kļūst stiprāk. Paldies, Maģētie! Jū. Ah, okay. I'm going to hand to my colleague. Došu vārdu savu kolēģi Detai. Paldies. Eh, un paldies arī ministru kungs par jūsu uzrunu, par to, ka prezentējāt jūsu prioritātes. Uzklausot šo pagaro prioritāšu sarakstu, nešaubos, ka jūs būs ļoti aizraujoša un arī sacāmiem bagāta prezentūra. Nu, pēc pārēc runāt par tādām divām robežu šķietnēm jūsu prezentūras laikā, vismaz no mani viedokļa raugoties, pirmkārt PTO konference. Un bija gandarīti dzirdēt, ka tā ir arī viena no jūsu augstākajām prioritātēm, ko jūs pieminējāt. Ja patiešām es domāju, ka ir pienācis īstais laiks ar apsainību uzrādīt to, ka mēs esam apņēmušies virsīt priekšu daudzais darba kārtību un vēlamies tur spēt arī pirmo vīlu. Un otrā robeža šķietne, ko vēlos pieminēt, būtu tiesniecības politikas darba kārtība, jaunā tiesniecības politikas stratēģija, jo tas būsiet jūs, proti jūs prezidentūra, kas pieņems lēmumu par mūsu nākotnes tiesniecības prioritātēm. Un nu, šeit, būtībā es atgriežos šeit tagad pie dažādu valstu sārakstu, ar kurām mums norit sarunas. Un man es uzsvērt, ka dažas no šīm sarunām ilgst jau gadiem. Sākušās jau tiešām pirms krietas rēķīšu, un varbūt, ka pienāca laiks Eiropas Savienībai uz, tātad, izvērtēt, paskatīties, cik tā tālu mēs esam tikuši ar sarunās, un, un pārdomāt, vai šis nebūtu īstais brīdis pieņemt tad turpmāk lēmumu, ko darīt ar tādām valstīm kā Mērkusur valstis, vai cita reģiona. Šodien vairāk nekā jebkāda mums ir eh, jāveido ambicioza un efektīva tirsniecības stratēģija. Tā būs stratēģija, kas stiprinās arī pašmāju ekonomiku, konkurētspēju mūsu tautsāniecībām, izvērsīs, eh, tad, tad palīdzēs mums radīt jaunas darba vietas un izaugsmu, lai to panāktu. Mums jākoncentrējas uz uh, mūsu ekonomikas nogurkālu. Mm, tie ir MVU, mazie medējie uzņēmumiem. Un, lūk, mans jautājums jums šai sakarā, kā tad jūs grasāties eh, šo sešu mēnešu laikā koncentrēties tieši uz MVU darbības eh, stimulēšanu, grasāties, piemēram, pārveidot eh, tirgus piekļuvis stratēģiju, ja tieši tur MVU varētu mm, saņemt kā palīdzību no Eiropas institūcijām tiešām. Un, kā, protams, jūsu prioritātes uh, pārstāvjā saistās ar Eiropas komisiju, un tomēr arī dalībvalstīm ir spēlējumi noteikti loma, un jautājums man lūkājas līdz ar to, ko tad mēs kopiem spēkiem varētu darīt, lai, piemēram, uh, stagnētu ekonomisko diplomātiju. Paldies, uh, Mikls kungs. Ministrā. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūs patiešām prezentējāt uh, ļoti ievērojama programma. Sākumā gribēju teikt eh, paldies jums par izklāstu, ir īpaši par eh, daudzpusību un par eh, tirdzniecības politikas daudzslaņēnību, kas vispārīgi ir spēkā un ko ir jātiek, lai Eiropas Savienībai. Un ar to ir saistīts šāds jautājums, proti, uh, kā notiek padomjas debatēs un kā jūs to, kā padomjas prezidentu to redzat, kā varbūt ir zināmā pretruna starp pieaugušiem skaitļiem, pieaugu, pieaugušu skaitu divpusējām noliekumiem un multilaterālo pieeju. Tas nozīmē, ja mēs to gribam ņemt nopietni, ka mēs partnerus uztveram kā partnerus, tas nozīmē arī, ka viņi ir partneri PTO ietvaros, tas nozīmē, ka kopā ar uh, Viņiem ir eh, jātīst standārti, tie jānosaka, vai jūs nesaskatāt šeit risku, ka ļoti daudzie divpusējie noliegumi ir pretrunā ar šo multilaterālo pieeju, jo cilvēkiem ir jāsaprot, kādēļ tiek veidot tirzniecības politika. Līdz ar to es pieskaros otrajam punktam cārskatāmību. Es nevaru saprast, un es gaidu no padomas prezidentūras eh, skaidru signālu, ka sešas dalību valstis unicetrāli cārskatāmības. Uh, eh, principu par uh, šķirēties esam parakstījušas. Bieži vien šeit ir nesaskan vārdi ar darbiem, un es ceru, ka Luksemburgas prezidentūrē būs ļoti liela iespēja spērt lielu soli uz priekšu. Treškārt, par ESDS mehānismu, pavisam īsi, par šķirēties mehānismu. Mums ir priekšlikums no tirdzniecības komisāras, tas ir iesniegts, un šeit ir uh, komisijas solījums, ka tā turpinās darbu, arī parlaments eh, virzīsies šajā virzienā ar iniciatīvas priekšlikumiem. Kāda ir padoms prezidentūra par ESDS eh, formulējumu atšķirībām eh, starp noslēgto vienošanos un pat labā notiekošo vienošanās sarunām? Luksemburgas prezidentūra vai tā darījis, kādā to vērtē, varbūt tas ir par maza, vismaz tas, kas tagad ir tiecība rezolūcijā iekļauts, lai tas kļūtu kā standārts, lai novērtētu jaunas tirzniecības eh, noliekumus par konfliktu minerāliem. Es ceru, ka trialogs, kas drīz uzsāksies jūs prezidentūšu laikā, drīz vien jau būs saistoši un sārskatāms, lai beigtos ar panākumiem. Paldies, Kēlērs kundze. Thank you, I don't want. Paldies, Tēn. Neatkārtošu kolēģi sacīto, paldies ministru kungs, ka ieradāties. Piekrīt kolēģi komentāriem par caurskatāmības jautājumu un par uh, multilaterālismu un vēlos uh, par ASTS mehānismu runājot, kāds arī diskusijas. Mums rīcībā vairāk dokumentu no vairākām dalību valstīm, kā arī no komisijas. Tur ir šis tas kopējais, šis tas atšķirīgs. Par ASTS ir sarežģīta situācija vispār par konfliktu nereāliem. No Kāda ir aktuālā situācija padomē? Domājot par pozīciju, ko stādīs esat priekšā trialogā. Un pat cik ir daudz pārpratumu par konfliktu minerāliem. Ko īsti jūs domājat ar to, ka sakosiet OECD vadlīnijām? Es savā vadlīnijām, respektīvi. Un eh, šeit ir liels pedagoģisks darbs veicams eh, jums pretendūrai būtu tiešām smieklīgi, ja, ja obligāti izpējas priekšpasākumu būtu jāveic tikai maziem ražotājiem vai importētājiem, jo nu, attiecīgās kompānijas jau brīvprātīgi to dara. Bet tas būs dokuments uh, uh, tikai uh, formāliem pasākumiem un nevis konkrēti panākumu gūšanai, nu tad mums jābūt ambiciozākiem, tā kā arī tas jums jāpat, jāpaturprātā. Paldies. Thanks a lot. Paldies, Borēlīkums. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Vēlos pavisam īsi atgriezties pie pēdējo punktu, ko pieminēja ministra kungs. Kas attiecas uz eh, šī jautājuma apjomu un kvalitāti, šeit runa ir par ļoti svarīgu strateģisku nozīmi. Šeit es runāju par attiecībām ar Ķīnu. Jūs zināt, ka Ķīna gaida, lai būtu no 2016. gada septembra automātiska atzīšana attiecībā uz uh, produktiem. PTO protokols savukārt uh, nosaka, nav pagadam izpildītas, uh, izpildīt priekšnosacījumi. Un tagad šī diskusija par atzīšanu tika pārbīdīt uz tehnisku līmeni, bet politiskā līmenī varbūt, ka varētu izdarīt lielāku spiedienu. Vēlos Luksemburgas prezidentūru tās uzmanību pievērst eh, šim jautājumam un pasvītros vairākus aspektus. Ja nebūs lēmumu politiskā līmenī, tad eh, varbūt, ka tas būs tāds negatīvs precedents, ja mēs eh, pieņemsim Ķīnas iesniegumu. Tas nozīmē, ka varētu izraisīties liela nodarbinātības krīze, rūpniecības krīze Eiropas Savienībā, ķīmijas industrijā, tērauda ražošanā. Kāds izskatīsies, eh, kāda izskatām sadarbība ar tirniecības partneriem, mums jau ar viņiem arī tas ir jāsaskaņo visu, lai viņi vienkārši nebūtu nepatīkam pārsteigti. Es domāju, ka tas atstās sekas uz tirniecības partneriem, tūkstošiem darba vietu varētu iet, es domāju, es ceru, ka Luksemburgas prezidentūra to apzinās un apņēmīgi rīkosies, tīpaši ar caurskatāmies metodi arī par ģeogrāfisku izcelsmi. Paldies! No Tagad vēl četri pieteikušies, un mēs vēlamies, uh, lai prezidentūra varētu arī pienācīgi atbildēt. Lūdzu, īsi, Pabrikungs. Thank you. First of all, congratulations. Paldies, un es sākumā vēlos uzstāt Luksemburgas prezidentūru, ceru, ka turpināsiet latviešu uzņemtos apgriezienus, jo nešaubos, ka mazas valsts jau ir visnotaļspējīgas. Par ASV es nevaicāšu, jo viss pat uzdev jautājumus. Jo, nu, dzird turpinās, eh, kurš tāpat kā upe plūsta. Eh, nu, jebkurš eh, noslēgts līgums ir nocojis jau slēgšanas brīdī, tā kā, bet neizmantot šo piecīm, lai neko neslēgtu tomēr. Šajā sakarā vēl divi jautājumi, sākšu ar sita. Nu, visai precizēt jūs viedokšai sakarā. Mēs zinām, ka sarunas ir noslēgtas. Un nu, mēs zinām, ka kanādieši ir krietni piekāpšies mums šo sarunu gaitā, un es sagaidītu, ka pēc komisijas un parlamenta darba Luksemburgas prezidentūras lagāšas darbs arī noslēgsiet. Un ka tomēr nekādi, nekādas izmaiņas šajā nolīgumā netiks veikts, jo pēc tajā gadījumā mums iespējas būs ierobežotas. Un atkal, jo daudz eh, darāmā sadarbībā ar tādām asociētajām valstīm kā Norvēģija un Turcija jo, kas attiecas tiesniecības vajadzībām, šeit visi materiāli ir jāaktualizē. Un mēs pēcot šeit parlamentā, mēs eh, varam ne tikai klausīties, bet arī, arī rakstīt. Lūk, tā kā mans personisks eh, sveiciens un dāvana jums, lūk, eh, kā pretējušās valsts pārstāvi. Marija, lūdzu. Merci. Vous êtes gâtés. Paldies, jūs tiekat te lutināti. Paldies par izklāstu. Es nevaru jūs apsveikt ar to, ka sākat prezidentūru. Es ceru, ka varēšu jūs apsveikt, kad noslēgsiet savu prezidentūru. Jo tiešām novēlu jums sekmes, jo darba ir ļoti, ļoti daudz. Es runāšu tikai par šo tematu, ko pieminēja arī Devits Mārtīns, eh, ar konfliktiem saistīti minerāli. Tas man ir īpaši svarīgs. Priecājos par to, ka tā ir prioritāte jums. Jūsu pēdējā frāze, jūs izklāstā man nedaudz uztrauc. Var saprast no tā, ka jau ir pārpatumu par to, ko pieņēmām kā lēmumu parlamentā. Varbūt jūs varētu par to runāt. Jūs teicāt, ka regula nebūtu laba, tad, ja mērķis ir investors dabūt ārā no tām valstīm, kur tiek eksploatāti resursi, mēs ne tikai esam pieņēmuši nostāju, kas uh, izvairās no tā, lai investori dotos prom no šīm trešām valstīm, bet arī, lai Eiropas investori paliktu Eiropā. Uh, Tātad jāatrod līdzsvars starp valstīm, kurās ir konflikts, un Eiropas uh, valstīs. Kolonijās vai apmetnēs saražotu produktu marķēšana, tas ir tāds jūtīgs jautājums. Es domāju, par šo tēmatu paredzētu tikšanās oktobrī, vai esat paredzējuši spērt konkrēt soļus, lai uh, respektēt to, kas ir atzīts starptautiskā līmenī, apmeķņu ne, nelegalitāti. Paldies. Jā. Johem Šosters, jā, liels paldies. Pavisam īsi par diviem punktiem. Viens ir ceta. Tagad parlamentā mums ir uh, visatverošas prasības par TTIP sarunām daudzi šajā parlamentā domā, ka politiski ir pilnīgi neticami, ja mēs CETA vērtētu ar citiem kritērijiem, bet CETA neizpild daudz kritēriju daudzās jomās. Tādēļ vienkārši jautājums, vai jūs eh, tagad jūs prezidents laikā pieprasīsiet eh, papildus sarunas, tiepaši par ISDS? Otrais punkts, ko es gribētu pieminēt, ir asociācijas noliekums ar Ukrainu Es uzskatu, ka ļoti pozitīvi, ka jūs sarunas ar Krieviju un Ukrainu vēlaties turpināt kopā. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai skaidri parādītu, ka asociācijas nolikums nav vērsts pret Krieviju. Otrs jautājums, kas šais ziņā ir svarīgs asociācijas nolīgumā, protams, ir arī apņemības reformas prasīs pret Ukrainu, jo Ukraina tas ir ārkārtīgi būtiski, lai ekonomiskā sadarbība nāks par labu arī iedzīvotāju lielai daļai. Otrs jautājums - kāds ir jūsu vērtējums par šīm reformām? Reformu centieniem Ukrainā un kā jūs vēlaties eh, tās vēl papildus eh, atbalstīt? Un noslēgumā Ima. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Siznieks, paldies par eh, prezentāciju. Tā bija ļoti apjomīga, vēlu jums labu veiksmi. Ceru, ka tas būs eh, panākums visiem. Jūs runājat arī par eh, pamatprincipu, kur es varu tikai vienīgi atbalstīt. Runa ir par politisko saskaņotību. Politiskā koherence, tas ir noteikti nepieciešams princips, jo šeit šajā pusgadā runa ir par tirniecības aizsardzības instrumentiem attiecībā par TTIP daži dalībvalsts ir pret to, ka vajadzētu nodrošināt caurskatāmību. Es domāju, ka tas ir noteikti nepieciešams. Un eh, tas vienkārši ir princips, kas ir obligāti jāievēro. Varētu zināt, kāda ir prioritāte, kas attiecas Kubu, attiecības ar Kubu. Jūs nosaucāt daudzas Latvijas Amerikas valstis, bet man ļoti interesē, kas būs ar Kubu, tālāk par Čīli. Šeit vēlētos pajautāt, kāds ir uz laika grafiks, kādas prioritātes šeit ir paredzētas modernizācijai noliekumam ar Čīli. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, tas ir obligāti nepieciešams, ka izvirzot mēķus vajadzētu ņemt vērā arī dzimumu līdztiesības perspektīvu un uh, to vajadzētu arī ietekmes izvērtējumā ņemt vērā. Tālāk uh, par uh, jautājumu kas ir ļoti daudz variants, kas attiecas uz Grieķijas rezultātiem. Jā, ko mēs vēlamies? Kāds tur būs vajadzīgs pārdomas? Mēs vēlamies, lai šeit tiktu izmantot pamatprincipi lai tie atkal tiktu atjaunoti. Cienījamas kolēģis un kolēģi, manuprāt, neviens tagad negaida no ministra Asalban kunga, ka visi jautājumi tiks atbildēti detalizēti. Tas vienkārši nav iespējams. Es došu viņam tūlīt vārdu, un viņš noteikti sniegs jums eh, vispārīgas atbildes, bet ja jums vēl ir kādi detaļi jautājumi vai ieteikumi, manuprāt, Luksemburgas padomjas prezidentūra vienmēr ir gatava visu noskārot arī divpusēji. Jā, no Tā kā es tevi respektēju, es izmantošu tavu valodu, kaut arī man vācu valodu vēl varētu uzlabot. Jā, mēs Luksemburgieši jau to zinām. Es, es, jetzt... es uh, sākšu no beigām un kaut kur vienkārši beigšu. Esmu tikai ārlietu ministrs un tas, ko tagad darīšu, ir tāds kā blakus darbs. Un man jāsaka, ka jūs vairāk kaut ko no tā saprotat nekā es, bet sākšu no beigām par Grieķiju. Manuprāt, Eiropas Savienībā vienalga, kādu filozofiju mēs pārstāvam. Šajā nedēļas nogalē mums bija svarīgi aizkavēt Brexit. Tas būtu bijis fatāli, manuprāt, Eiropai. Bet arī, arī Eirogrupai. Nezinu, kā mēs to būtu varējuši pārdzīvot mūsu Eiropas tēvi, kas to visu veidojuši. Es nezinu, vai viņi to visu gribētu, ja tas būtu noticis. Tādā esmu priecīgs par to, kas notika, bet eh, mērķī divas svarīgākās valsts Eirogrupā, Vācija un Francija, labi, ka tās sapratās savā starpā, un eh, arī dokumenti, kaut arī tie ir neoficiāli dokumentiem, tādiem arī vajadzētu palikt. Tagad pārējot uz Kubu, jūs zināt, ka ļoti daudzi centieni ir tikuši veikti arī augstā pārstāve Kubā. Kuba, manuprāt, ir svarīga valsts. Un tagad, kad amerikāņi veido diplomātiskas attiecības, arī ekonomiskajiem uzdevumiem vajadzētu veidot šeit attiecības un šeit politiskās kultūras un arī, protams, ekonomikas. Attiecības ir jāveido kopsakarības jāveido. Tas, protams, ir svarīgs gan Kubai, gan mums. Sarskotāmie par TTIP. Var tikai atkārtot. Tas ir bū, ļoti būtiski a, no A līdz Z. Bez sarskotāmības šis parlaments, esmu pārliecināts par to, nekad nebalsos ar jā, un arī daudz dalībvalstu parlamentu nevarēs to atbalstīt. Manuprāt, Rakams bija tā līdz prezidentūras laikā, mums bija debatas padomē, ka caurskatām visur vēl nav pašaprotam, bet es domāju, ka arī padomē neviens vairs nepieņem, ka kaut ko var kaut ko krāpties vai nelikt visu uz gāda. Mandāti vienalga jau ir skaidri, un mums šeit ir jādara tas, arī Cecēlija Māstrēma teica, ka mums patiešām amerikāņi arī ir, viņiem arī jāiestāsta, ka bez caurskatāmies tas nedarbos, kas attiec uz Ukrainu. Pirms divām nedēļām es biju Ukrainā, un manuprāt, es runāju ar prezidentu Porošenko. Jā, mēs saskatām gaismu, tur ir galā Ukraina, kas noteikti ir nepieciešama. Lielākā problēma Ukrainā, drīzāk to saka ārlietu ministrs, ir, kas tas kā vēža audzējas, korupcija. Korupcija ir visur 300 tiesneši ir atlaisti. Bet tas eh, ir jādara vēl daudz kas vairāk. Bet tomēr Ukrainā ir jau tāds pamats sākums, kur prezidents Porošenko ļoti spēcīgi pie tā strādā, tā ir konstitucionālā reforma. Ja nedaudz paveiksies, tad jūlijā būs pirmā konstitūcijas reforma, tur būs decentralizācija, lielāka autonomija, reģioniem, protams, arī Donbass reģionam. Tas ir pozitīvs punkts. Un otrais pozitīvais punkts ir, ka arī vietējām vēlēšanām, kas notiks oktobrī, pašvaldību vēlēšanām, ka tur arī būs likumdošanas reformas, vēlēšanas likumu reforma. Manuprāt, korupcija Ukrainā, protams, ir saistīta ar monopolu Ja šie monopoli turpinās pastāvēt, tad būs arī oligarhija, un, manuprāt, tas ir kaut kas, kas ir jālauž šajā valstī. Esmu pārliecināts, ka mēs pareizi rīkojāmies, ka mēs Rīgā vismaz trīs valstis, kas eh, paraksta asociācijas nolīgumu, arī īsteno to, ka mēs devām, nesagrāvām cerību arī kaut arī Rīgā par tematu vai nu paplašanāšana, par kaimiņu attiecības politiku runājām. Tas bija tā, varbūt ne, gluži, ne visur apmierinoši, bet esmu vēl turpinā arī vienmēr pārliecināts, ka mūsu prezidentūra mēģinās, lai mēs kopā ar padomu ar komisiju šīs trīs valstis, kurām ir asociācijas noliegums, kuras to ievieš, lai mēs ar tām kopā paraudzieties, kā tur var atzīt sinerģijas, kā var ātrāk virzīties uz priekšu. Tālāk par cetu. Jā, ISDS, tie vienmēr ir tie paši jautājumi. Prezidentūra jau nevar cetu vienkārši visu uh, šeit apstiprināt. Tas ir jūsu arī rokās Lisabonas līgums. Bez Eiropas parlamenta nekas netiks vienkārši tā apstiprināts un izlaist cauri. Tas patiešām ir uh, Jā, ļoti liela vara jums ir. Ja es drīkstētu teikt, un, protams, nevēlos iejaukties konfliktā ar parlamentu, divi parlamenti, Amerikā un arī pie jums, eh, iepriekš, pagājušās dienās ir tiešām radies skaidri signāli. Amerikā par to daudz nerunāšu, un uh, tur eh, TPA, Trade Promotion Authority, ko prezidents uh, manuprāt, attiecina uz visiem noliekumiem. Tas, ko jūs darāt, tas arī viss nav bijis gluži vienkārši. Divas reizes ir uzsākts process, bet jūs vismaz esat redzējuši signālus, skaidras zīmes. Esmu pārliecināts, ka tās ir pozitīvas zīmes, ka mēs vismaz šajā ISDS e vismaz nonāksim uz pareizo ceļa, ka tas būs savādāk. Manuprāt, tas ir nepieciešams, vismaz kā man tas liekas, tas, ko es lasu, redzu, saprotu, ka CETA vienkārši tā izlaist cauri. Ja ISDS šo jauno paudzi var radīt, un Kanādā būs vēlēšanas šogad, un es arī esmu dzirdējis, ka kanādieši nav negatavi, varbūt būtu gatavi diskutēt ar mums par to, lai mēs varētu izvēlēties šīs stagnācijas un ESDS. Tas, ko var no šīs tumšās telpas izvilkt ārā, uh, sešas valstis padomē, mēs esam pie tā strādājuši vācieši un Francija, protams, vispirms Dānija, Zviedrija, Niderlande un uh, mūsu mazā valsts. Mēs arī esam domājuši par to, vai, vai parlaments nav no tā visa attālināts. Šeit arī uh, Jā, jūs arī sakāt, ka nevajag tikai advokātus, bet uh, tiesnešus, ka vajag uh, eh, publisko atvērtas uh, procesus, otro instanci vajag, un tās arī lietas, ka padomu arī mūsu prezidentūra pie tā strādās. Jā, tas ļoti interesanti. Jā, par uh, kolonijām. Atķiešanu. Jā, piemēram, valstis uh, uh, par Lielbritāniju. Uh, jā, Lielbritānija par šo maķēšanu vēlas to um, izdarīt, apstiprināt. Tas ir kaut kas, kas manu kompetenci, kā padomus prezidents uh, kompetenci pārsniedz. Bet, jā, mēs pēc atgriezīsimies. Mēs uh, nogaidām, kā vienmēr tiek nogaidīt šajā procesā. Mēs gaidām, kad būs miers. Mums ir nopietni uz to jāraugās. Jā, es pareizi zinu, tad 17 vai 18 valstis, precīzi nezinu, kas arī vēlas to atbalstīt, un Frederika Mogherini strādā pie tā, ka mēs strādātu šeit kārtīgi, darītu kārtīgas lietas un darītu to, kas ir nepieciešams. Es uzskatu, ka ir pareizi, ka no okupētām teritorijām, kur tiek ražots, ka, lai cilvēks, kas to arī patērē, eh, lai arī zinātu, ka šī produkta nākoši no okupētām teritorijām. Manuprāt, tieši tāpat kā direktīvas, ko mēs toreiz eh, esam pieņēmuši, manuprāt, eh, tas ir kaut kas, ko Eiropa gaida, proti, jo Eiropa vienmēr iestājas par starptautiskām tiesībām to ievērošanu. Tā kā mēs esam šeit vienās domās. Es atvainojos, bet tad es ātri pāriešu pie no nu, viena punkta uz otru to sauc eh, par eh, konfliktu minerāliem, minerāli, kas iegūti konfliktu reģionos. Es domāju, ka šis jautājums eh, padomē, bet tā vajadzētu uz to raudzīties no ētiskas perspektīvas. Mēs zinām, kādi reģioni pasaulē ir skārti. Tie ir lielie, lielo ezeru reģions. Es arī personīgi kā ārlietu ministrs esmu par to, ka mēs šeit uh, ieņemt skaidru nostāju. Mēs nevaram šos minerālus, šo bagātību, par kuru ir precīzi zināts, ka tas tiek izmantots, lai uzsāktu karus. Mēs nevaram vienkārši ņemt un Eiropā to pieņemt. Jūs zināt, ka padomē ir konsultācijas, šeit tiek strādāts par definīcijām, kur tiešā vai netiešā veidā par certifikātiem tiek runāts, bet esmu jūsu pusē, ka vajadzētu rūpēties par to, ka mēs sasniegsim pozitīvu rezultātu. Un tas pats ir arī ar produktiem, kas tiek izmantoti, lai nāves sodu izpildītu un spiedzinātu. Problēma ir ar šīs dubultās lietošanas precēm. Daudzās jomās, kad mēs runājam par sankcijiem, piemēram, par Irānu, pēc tā atkal atgriežamies. Ja tas patiešām ir galvenokārt vai mērķiecīgi izmantots, lai spīdzinātu cilvēkus vai veiktu nāves sodu, tad vajadzētu būt drosmīgiem gan padomē, gan parlamentam un izdarīt secinājumus, kas ir arī pareizi, kas attiecas uz Ķīnu. Es drusku vilcināšu šeit jums atbildēt, jo es saprotu, kādas intereses šeit ir, piemēram, Itālijas un citās valstīs varbūt arī valstīs, kas drīzāk ir Eiropas ziemeļos, un tur varbūt ir drusku savādāk, bet es domāju, ka principā Ķīna ir ļoti svarīgs tirzniecības partners mums. Un eh, šī definīcija, es vienmēr esmu aicinājis, jau arī pirms gad, desmit gadiem to darīju, ka 2015. gadā Ķīna saņem šo statusu automātiski, jo tas tā tika noteikts, kad eh, Ķīna iestājās eh, Pasaules tirniecības organizācijā. Tur ir tikus veikta, tik, tiek veikta juridiska analīze, jānogaida, ka tā būs un jāparaugās, pie kādiem rezultātiem mēs nonāksim, kādi būs secinājumi. Tālāk, tā kā es sāku no beigām, jā, par ISDS, e es jau rakam teicu, par minerālu konfliktiem arī, konfliktu minerāliem arī par Maurīcijas konvenciju, jo tur ir sešas valstis parakstījušas. Mana valsts Beļģija, mēs grasāmies iestāties, un es ceru, ka to daudz darīs. Tālāk. Nairobi konference. Manuprāt, tas būs decembrī, bet esmu uzņēmies saistības arī personīgi kā prezidentūras pārstāvis doties uz Nairobi. Jūs vakar runājat ar Cecēliju Māstromu, cik svarīgi. Mums ir jāatcer, ka 90% tie skaiti, ko iznākas komisija, bet tie ir pareizi 90% izaugsmes ir eh, tik radīti ārpus Eiropas. Esmu pārliecināts, ka viss kas attiec uz starptautisko tirniecību, ārkārtīgi būtisks arī Eiropai. Un um, kāds kolēģis man jautāja par visiem šiem uh, bilaterāliem jautājumiem, bet kāda to var savienot ar multilaterālo, esam par to, ka ir jāmēģina visu izdarīt multilaterāli un nevis uh, tikai un vienīgi mēģināt visu organizēt bilaterālā ceļā. Tālāk. Pateizā. Tas ir pirmais jautājums. Redīgas kundze jautāja. Protams, ka es piekrītu visam, ka viss, kas noved pie tā, ka mums vajadzētu padomāt, kā piemēram brikvalstīm vai mintvalstīm, protams, ka vajadzētu uzsākt sarunas, turpināt sarunas. Es eh, sākumā teicu, ka mm, visu nosauc, kas ir mūsu programmā, jūs eh, redzējāt, protams, ka tas nav maz, mēs ar visu spēku mēģināsim visu to iztenot un eh, esmu par nepārtrautību un saskaņotību, bet arī par to, ka mūsu prezidentūra arī strādās pie tiem izaicinājumiem, kuri ir radīsies un vajadzētu pārdomāt arī par BRICS valstīm. Mēs pagājušajā nedēļā jau redzējām, tas ir kaut kas, kas ir jāņem vērā politiskajā kontekstā. Tad tiz, to es īsti neizprotu, jo tur ir mandāts, ko komisija ir. Komisija vada sarunas, un Redings kundzes pieņēma, ka jūs arī zināt, ka komisija to ļoti rūpīgi īsteno, un esmu pārliecināts, ka padome un visi diplomāti, kas uh, sako šai lietai, to dara ļoti rūpīgi, un mēs paraudzīsimies, kā, kāda situācija būs kāda beigās Jā, ko esmu teicis pēc tiza, ir, ka valsts dienesti, jā, tie nav šajā kontekstā. Tas ir arī jautājums, ko arī, par ko interesējas arī valsts parlamenti. Redingas kundze teica arī par caurskatāmību, citību un tīza. Es, manuprāt, mēs esam faktiski vienās pozīcijās, tā kā es neesmu varējis konstatēt, ka mē, mums būtu tik milzīgas atšķirības un ka Luksemburgas prezidentūra darīs visu, lai kopā ar jums raudzītos, kā virzīties uz priekšu. Mēs eh, nevarēsim visu, pilnīgi visu izdarīt. Bet, ja kurā gadījumā mūsu durvis ir atvērtas, vēlamies diskutēt, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu 31. decembrī. Paldies! Jā, sasniegs paldies, ministra kungs! Tas vēl, jā, umfangreich un. Nu, tiešām ļoti bagātīga prezentācija, daudz informācijas, novēlam jums visu labāko, turpmākajos darbos, lai darbi iet no rokas. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nu, ko, dārgie kolēģi un kolēģis, strādājam tālāk. 16. darba kārtības punkts tagad. Sadarbībā ar Turciju, tātad muitas savienības ietvaros. Jūs nekat 12. mājā. Mastrēms kundze un Turcijas uh, ekonomikas ministrs ir uh, eh, risinājuši dialogu par šo jautājumu, kas tad notiks ar šo muitas uniju, muitas savienībā ar Turciju, kā nepieciešams to modernizēt. Tā, tātad uh, eh, dibināt pirms uh, daudziem gadiem un uh, pēdējais laiks to aktualizēt. Nu, tādēļ man ir prieks, ka tagad varam saņemt uh, informāciju par uh, to, kas tad no jauna, kā ir modernizēta šī vienošanās, un man īpaši prieks par to, kā, nu, tas ir mūsu vecais paziņa, varbūt viņš nav īsti vecs, bet, uh, kā tas ir labs mūsu paziņa, Ignācijā Pisēro, kurš šodien uzstāsies ne vairs kā TTIP uh, atbildīgais eksperts, tā sacīja, bet šī saruna grupas vadītājs, kas tad beidz sarunas uh, Turcija par uh, Um, muitas uh, savienības modernizēšanu. Ignācijā, prieks, ka esi mūsu vidū. Es zinu, ka laika tev nav, nav pāri pāriem, bet tu mēs atradzi laiku, lai mums to uzrunātu. Lūdzu, tev vārds. Uh, well, thank you very much. I mean... Paldies, nu arī man tiešām ir uh, prieks būt šeit jūsu vidū. Nedaudz iepauzēt, tīk sarunās vai iepazīstināt jūs, uh, kas tad notiek sarunās ar Turciju par to, kā modernizēt mūsu tirdzniecības attiecības. Un pirmais, ko vēlos uzsvērt, ir tas, ka no ekonomiskā viedokļa raugoties, to cīm mums ārkārtīgi svarīgs tirdzniecības partneris. Tas ir sestais lielākais mūsu tirdzniecības partneris. 4% no mūsu tirdzniecības apjoma eh, notiek ar Turciju. Tā kā līdztekus politisko attiecību konnotācija, no tirdzniecības un ekonomikas viedokļa raugoties, Turcija ir ārkārtīgi svarīgs mūsu tirdzniecības partneris partneris visā Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ tika uh, pieņemts lēmums, to pieņems vēlākā komisārs De Guts 13. Uh, gada februārī, izvērēt augstu līmeņa augstā konversāla darba grupu, lai domātu par to, kā tad modernizēt mūsu tirdzniecības attiecības ar Turciju. Nu, pamatā um, šim lēmumam pamatā ir uh, divi tādi svarīgākie apstākļi. Pirmkārt, uh, Izvērtējums, eh, ko veic gan Turcija, gan komisija, ka muitas savienība, lai gan tas eh, ir ārkārtīgi svarīgs instruments, izspēlējis ārkārtīgi svarīgu lomu Turcijas transformēšanas procesā, pārējais procesā un ciešākās attiecībās ar Eiropas Savienību, un tas ir novecojis. Un Turcija gatava to modernizēt, ja komisija tātad, lai ņemtu vērā abu pušu intereses. Es domāju, ka no Eiropas viedokļa raugoties, Darbs kopumā ir um, apmierinošs un skaidrs, ka virknē gadījumu Turcija ir kā nerespektē uzņemtās um, saistības un mūsu rīcībā nav efektīvi instrumenti, lai šīs problēmas risinātu. Mūsu savienības ietvaros eh, nav attiecīga institūcija. No Turcijas vēlāk raugoties, noteikti arī pastāv zināmas bāžas, ka Eiropas um, Savienībai turpinot diskutēt ar citām valstīm, ar trešām valstīm, tātad kā tādiem būtiskiem tirdzniecības partneriem, Turkiem ir aizvien grūtāk saglabāt situāciju, kurā dažas no šīm valstīm eh, nav gatavas eh, vienoties par brīvas tirdzniecības līgumiem ar, ar Turciju. Nu, tas arī nedaudz apgrūtināja muitas savienības darbību. Un eh, otrkārt, tāpat arī tika atzīts, ka muitas savienība, kas ir izveidota pirms vairāk kā 20 gadiem, un tajā laikā tas ir gan moderns instruments, ir krietni novecojis ņemot vērā jaunākos, eh, svaigākos attieksmes notikumus Eiropas Savienības tiesības politikā, jo um, attiecīgais um, muitas savienības dokuments eh, neņem vērā aktualitātes. Nu, lūk, tā visresultātā nonācām pie secinājuma, ka mums vajadzētu sēsties pie viena gāna, savu galvas kopā, un padomāt, kā tad modernizēt mūsu tirdzniecības attiecības, un tieši tādēļ arī sagatavojām ziņojumu, ko liekām priekšā mūsu politiskajai vadībai, un to atbalstīja gan eh, Turcijas ministrs, gan komisāra Malstrēm šī gada mājā. Un ziņojumu niansēs neiecināšos, izcelšu viens svarīgāko šī ziņojuma elements, pirmām kārtām tiek atzīts, ka ir nepieciešams veidot tādu spēcīgāku, stingrāku instrumentu, kas sakmētu to, lai Turcija varētu noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar tām valstīm, Eiropas Savienībā, kurām Turcijai notiek attiecīgas sarunas. Mēs atcinām, ka šo, šis jautājums izraisa nopietnas bažas gan Turcijai, gan attiecīgām valstīm jādomā, kā tad stiprināt juridiskos mehānismus, lai to varētu nodrošināt. Otrkārt vienojāmies, ka pastāv nepieciešamība izveidot efektīvu disputu risināšanas mehānismu muitas savienības ietvaros, lai nodrošinātu, ka gadījumā, kad ir pastāvināmas bāžas par to, ka muitas savienības saistības netiek pildītas, ka šādos gadījumos mums rīcībā ir efektīvs mehānisms, lai šādas disputas atrisinātu. Un tad, un tas ir diezgan svarīgi, pirmo reizi mēs vienojāmies par to, ka pastāv reāla nepieciešamība paplašināt mūsu tirsniecības attiecības, lai tajos iekļautu jautājumus, kas varbūt neskar tiešā veidā muitas savienību bet kas ir būtiski tirsniecības attiecību kontekstā. Un tādēļ vienojamies, ka mums nepieciešams padziļināt mūsu attiecības eh, pakalpojumu jomā, valsts iepirkumu jomā. Un eh, tāpat arī SPS, ģeogrāfisko eh, indikāciju, tātad cits konflikts risināšanas jomā. Nu, tās ir, tas atsīt svarīgākās rekomendācijas, kuras izkristalizējās mūsu ziņojumā, ko atbalstīja abas puses pieņēma abas puses. Nu, un, jā, tagad jādomā, ko darīt tālāk, kāda pēcpasākuma nepieciešama. Sākumā mums komisijai jāveic ietekmes izvērtējums. Nu, esam jau pat pavisam tuvu brīdim, kurā tad šis ietekmes izvērtējums process arī sāksies. Mēģināsim pilnībā izvērtēt, kādas ir mūsu rīcībā esošās opcijas, lai uzlabotu mūsu attiecības ar Turciju. Un, jā, noslēdzot ietekmes izvērtējumu, tad arī nāksim klāt konkrēti priekšlikumu padomē kādam būtu jābūt eh, sarunu mandātam, lai attiecīgi šos, eh, šīs svarīgās jaunās iniciatīvas iedzīvinātu. Vēlos uzsvērt, ka no mūsu viedokļa raugoties tas ir ārkārtīgi svarīgs solis, kas ir spērts attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju. Ir ārkārtīgi tiešām būtiski un svarīgi, ka es nepieņemšu lēmumu par tiesniecības attiecību modernizāciju. Domāju, ka tā būs viena no svarīgākajām tiesniecības institūcijām, kas mums būs jāapvienveido, pie kā būs jāpiestrādā šīs komisijas pilnvaru periodā. Un, nu, nu, esmu gandarīts arī par šo iespēju jūs šeit uzrunāt, informēt par šo jautājumu. Esmu gatavs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem vai komentāriem, kas jums varētu būt saistībā ar šo iniciatīvu. Bet nu, domāju, ka ievadam ar to arī pietiks. Paldies! Thanks a lot, Ignacio, Ignacio. Pēc paldies, Ignacio. Vai tu varētu mums sniegt darba grafiku ietekmes novērtējumam? kas pārstāv mandātu. Expect... Sagaidām, kā ietekmēs situācijām procesu vai sākties jau jūlijā. Nu, ja nē, tad uh, nekavēties pēc vasaras pārčaukuma. Nu, tas nozīmē, ka cerams, ka līdz nākamā gada beigām process būs noslēdzies. Un tā teicīgi priekšsakums mandātam tiks uh, likts padomas galdā. Nu, precīzāk nevar pateikt, bet, nu, apmēram tā es iedomājos šo grafiku. Tā, tāds apmēram var būt šis grafiks. Paldies! Lieliski, nu tad došu vārdu mūsu referentam Borelī kungam, lūdzu. Grācija, prezidente. <clears throat> paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī Ignācijo. Esmu gandrīz par šo iespēju dokumentēt eh, šo te jautājumu. Turcija mums strateģisks eh, partneris un mūsu turpmākās attiecības ļoti svarīgas. Nu, man tas gods eh, šajā parlamentārajā posmā atbildēt par attiecīgiem jautājumiem. Paldies komisijas pārstāvjiem par visaptrošo informāciju. Kā es sacīju, Turcija tiešām spēlē strateģisku svarīgu lomu attiecībās Eiropas Savienību, ģeogrāfisku apsvērumu, bet ne tikai dēļ. Atcerēsimies par zīda ceļu, par, par uh, Um, ostām, kuras spēlējuši tik svarīgu lomu vēstures procesam. Un jāsaka, ka Turcija ir vienīgā stabilā un tāda solidā demokrātiskā, vai vismaz daļai demokrātiskā valsts, uh, tuvojas austrumos, kur uh, situācija ir alaši bijusi ārkārtīgi nestabila un šodien jau sevišķi. Un, protams, ne, ne viss ir rožaini Turcijā, un arī attieksme pret Turciju ir tāda, tāda neviennozīmīga. Citi vēlētos Turciju uzņemt Eiropas Savienības saimē, citi ir kategoriski pret to. Bet, lai nu kā, Turcija ir strateģisks mūsu partneris, ar kuru mums ir jāturpina um, uzņemt konstruktīvas attiecības. Un uh, Turcijas ekonomika ir nesavājums saistīta ar Eiropas uh, valstu tautsēmniecībām. Un uh, ceļš uz iestāšanos Eiropas saņemā pagaidām ir uh, iesaldēts. Um, abām pusēm šobrīd tāds izteikts intereses par to nav, bet tas nozīmē, ka um, mēs, um, ka, ka mēs esam. Um, ka mums liekas pilnveidot izniecības attiecības, un tā ir akurāt mūsu kompetenci šajā komitejā. Komisija nāk uz klāja priekšlikumu pārskatīt uh, muitas savienības uh, tiesību aktus, kas spēkā kopš 95. gada, bet lauksancības produktu pakalpojumu valsts iepirkumu tur īsti neietilpst. Un jau tie ir vienīgie jautājumi, pie kuriem būtu jāpiestrādā brīvas tirdzniecības nolīgumi, ko vairāk tai valsts ir noslēgušas ar trešajām valstīm, tā, tāpat arī dažādas eh, kvotas, kas tur figurē, nu, tieši jautājumi jāpārskata. Vienlaiks jāsaka, ka šie jautājumi pretrunā realitātei. Respektīvi, mums uzraudzības grupē konstatēja daudzas nepilnības, ne, neatbilstības. Iepriekšā sanāksmē bija šī trade pārstāvis, komisijas pārstāvis, mums detalizēti iepazīstināja ar to, kāda ir saruna gaita, lai mēs saprastu, kādi ir tad kritiskie punkti svarīgākie jautājumi, tā skaitā, protams, arī disputu risināšanas mehānisms mums bija iespēja ieklausīties arī citu partneru viedokļos par svarīgākiem jautājumiem. Sporta apģērbs, tekstilpreces, metāla apstrāde, farmaceitika, pakalpojumi, informācija, tehnoloģijas un eh, alkoholisko dzērienu ražošana. Visu sektoru pārstāvjiem uzsver, ka pēdējā laikā nāk saskaties ar diskrimināciju no Turcijas puses tarifi ir neproporcionāli pacelt, kā arī citas netarifu barjeras, ka liktas biznesa ceļā tāda papildus pārbaudas, birokrātija, papildus administratīvais sloks, tas viss uh, uzņēmējiem, protams, izraisa bažas. Šī informācija tiešām ir um, ļoti skumīga, vai preces nonāk muļķā reizēm uz vairākiem mēnešiem, un tās nav iespējas atmuļtot, tad, tad pēkšņi tarifi mainās, eh, tāpat arī sensitīvie dati un tā tālāk. Un eh, pēc nesen ir eh, pieņemti jauni, jaunas muitas nodevas atsevišķām preču kategorijām, piemēram, apaviem. Krietni paaugstināts. Un, un, šis nodevs tiek uzlikts Eiropas produktiem, bet ne trešo valstu produktiem. Nu, pēdējais laiks komiteja risināt šos jautājumus pragmatiski un um, mērķiecīgi. Jādomā, kā mums varam uzlabot divpusējās attiecības un pielikt punktu diskriminatīvajai praksē, ko nāks saskarties tā negaidīt. Mūsu savienība ir uh, ilgāku laiku pastāvošs instruments, tā ir jāaktualizē, lai risinātu aktuālos izaicinājumus. Turku partneri arī ir um, satraukušies un, un dosmīgi. Viņi satraukušies par TTIP, kā arī par uh, Turcijas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā. Līdz ar to viņa attieksme pret mums vairs nav tik viennozīmīga. Tas jāņem vērā. Turcija bieži izvēlas gan, gan tarifus, gan arī citus šķēršļus likt mūsu eh, biznesu ceļā. Nepieciešams struktūrēt dialogs ar Turciju un citiem partneriem komisiju, Turcijas varas iestādes, kas atbild par situācijas pārskatu, kā citi partneri aktīvi jāiesaista. Jā, sākat izniecību no sliktas, vai būtu labs pirmais solis, kas var atstāt tādu labu domino efektu uz citām jāmām. Pisārā kungs arī pieskārās šiem jautājumiem, bet uh, uzraucības grupā ir tāds politisks raksturot jautājums eh, šai sakarā. Un politiskā situācija Turcijā ir mainījusies pēdējā laikā. Un kā jūs domājat, vai tas varētu kaut kā ietekmēt arī mūsu divpusējās attiecības ar Turciju un tiesniecības attiecības? Tad runāt arī par eh, energo piegāžu drošību un tā tālāk, ko komisija grasās darīt šai sakarā. Un tāpat mūsu savienība nestrādā īstos tā, kā tā ir iecerēts, kā komisija grasās aizstāvēt Eiropas kompānijas un diskriminācijas. Paldies! Paldies, Pabrikungs, lūdzu! Um, sorry for... Paldies, atvainojos, ka aizkavējos uzceņu, bet katrā ziņā es uzskatu, ka ar, arī, ka šī mums ir unikāla iespēja. Izvērtēt, no nu, jauna pārvērtēt eh, mūsu tirsniecības attiecības ar Turciju, jo mēs zinām, ka Turcijā nu, pat notika arī parlamentu vēlēšanas un situācija valstī cerams, ka mainīsies uz, eh, nu, ja ne labu, tad eh, tāda interesanta puse katrā ziņā un arī Turcija Protams, mums jākotiek svarīgs tirdzniecības partners. Vienlaikus, kad risinot eh, sarunas par tirdzniecības nolīgumiem starp Eiropas Savienību un, un eh, citām valstīm, ar citiem reģioniem, nu, tas tomēr ietekmē arī mūsu tirdzniecību ar Turciju. Nu, šeit ir svarīgi divi aspekti, faktiski šis ir tāds divvirzienceļš, un viens virziens ir tāds, kā mēs eh, lūk dzirdam un redzam, daudz eh, sūdzību, bet vienlaikus arī tādu rosinošu komentāru no, no Eiropas uzņēmējiem, ka kaut kas būtu jādara, kaut kas būtu jāuzlabo, kaut kas būtu jāmaina. Jo iepriekš noslēgta nolīguma Turcija tiešām ir novecojuši, par to nav šaubu. Un otrs puses mēs arī redzam, redzam arī pamatotas prasības, eh, ieteikumus arī no Turcijas puses, un tāpēc ir eh, svarīgi, lai mēs uh, pār izvērtētu izveidošo situāciju no abām pusēm un eh, nonāk pie tādiem secinājumiem, kas, kas nāk par labu abām pusēm. Nu, tiesniecības līguma, tiesniecības darījumi ir labi un pozitīvi tikai tad, ja tie dod labumu abām pusēm. Nu, lūk, šajā gadījumā to būtu ārkārtīgi svarīgi paturēt prātā. Eh, Ekonomika Eiropas Savienība būs atklāta šobrīd nav tā, tā spožākā ekonomiskajā situācijā. Paldies, Brantīkungs! Grazie, Presidente. Voglio ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Pesēro kungam par viņu prezentāciju un par viņu pārskatu pašreizējai situācijai. Un paldies arī Borelī kungam par viņu ļoti precīzo informācijas rezumējumu par to, ar ko nodarbojas monitoringa grupa. Kā jau sacīja iepriekšējie kolēģi, Turcija ir ļoti svarīga valsts, īpaši, tad, ja jūs paraugāties uz tirzniecības rādītājiem. Tā ir Eiropas Savienības sestā lielākā tirzniecības partnere. Tāpēc manā skatījumā īpaši svarīgi ir uh, pārskatīt muitas savienību. Šī vienošanās ir bijušas spēkā daudzus gadus, un es tiešām uzskatu, ka mums tas ir jāaktualizē. Un to domāju, grib gan Turcija, gan ES vēl ir neatrisināti politiski jautājumi, jo Ankars protokolu Turcija neīsteno patiesībās pret Kipru, un tas ļoti svarīgs politiskais faktors, kas jāpadur prātā. Tas ir vērā ņemams šērslis šai ceļā, un es domāju, šī lieta mums kaut kādā veidā tomēr būs jārisina sēžoties pie sarunu galda. Es domāju, ka viens no punktiem, kāpēc par to runājam šo pēcpusdienu, ir iespēja to paskatīt sīkāk. Pesaro kungs sacīja, ka ir svarīgi mēģināt kārtīgi ķerties klāt šim jautājumam nolīgumam Turcija pēc iespējas drīzāk jo mēs visi taču apzināmies, cik svarīgas ir attiecības ar Turciju. Vēlos runāt par pakalpojumiem, valsts iepirkumu un sadarbību pie geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Visi šie jautājumi ir mums ir ļoti svarīgi, un arī Turcijai ir savs viedoklis šai lietā. Tāpēc vēlos paust pilnīgu atbalstu mēģinājumiem pēc iespējas drīzāk sagatavot ietekmes novērtējumu. Mēs arī esam pārliecināti par to, ka padomā nāk klajā ar skaidru mandātu, tā lai mēs varētu stiprināt mūsu saiknes un mūsu vienošanās ar Turciju tad būtu aktualizētāk atbilstoši vispārējām attiecībām. Tas būtu svarīgi arī ES tirzniecību kontekstā. Paldies, Tabatī kungs! EKR politiskā grupa piekrīt eh, referenta ziņojumam un komisijas nostājā. Tas eh, tur ir tiešām nosaucts svarīgās problēmas. Pašreizējais status muļas savienībā starp Eiropas Savienību un Turciju abām pusēm ir apmienošs. Arī problēmas ir identificētas. Turcija sūdzas, ka Eiropas Savienības tirzniecības nolikums tiek noslēgts, bet uh, Turcija nav ielūgta pie sarunu galda. Un, uh, savstarpējām tiesībām Turcijas eksportētājiem nav šādas eh, tiesības. Tas ir eh, institucionāls trūkums Turcijas pusē. Un eh, Eiropas Savienība cenšas ieviest uzlabojumus, bet no otras puses Eiropas Savienībā ir tikai ierobežot līdzekļi pret, lai vērstos pret nepamatotu tiesību izmantošanu. Jā, tur arī nav, neeksistē piemērots eh, striedu izšķiršanas mehānisms, un EKR tas ir, eh, šķiet, ka tas ir būtiska daļa starptautiskajā tirzniecībā, un tādēļ es domāju, ka uz šī pamata mēs eh, varam domāt par jaunu, modernu tirzniecības noliekumu. Uh, kur būtu arī runa par lauksaimniecību, par eh, valsts iepirkumu un tam līdzīgi. Tas ir punkts no EKR politiskās grupas. Paldies, Manieki! Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies, Ignācijā, par eh, jaunāko informāciju. Protams, muitas savienība reiz bija solis ceļā uz iestāšanos. Laiki mainījušies, un es esmu pārliecināts par to, ka katram ir savs viedoklis par to, vai tas ir labi vai nē, bet es domāju, mēs būtu gribējuši redzēt lielāku progresu šai ziņā. Pat labā. Progresa trūkuma dēļ, runājot ar Turcijas politiķiem, es dzirdu arī daudz sūdzību par muļķa savienības darbību. Šai ziņā jaunākā informācija ir pamatota aktualizēšana būtu pamatot. Tas var arī palīdzēt mums izvērtēt, cik veiksmīgi ir muitas savienība, jo es saprotu, ka vismaz apusēji tā ir bijusi labvēlīga un katrā ziņā labvēlīga Turcijas pusē. Tad vienkārši gribēju kaut arī pavisam īsi izsakos vēlējos, lai ietekmes novērtējums skatītu reālos skaidrus, nevis visu politizētu. Ņemot vērā to, ka Turcija daudz lietas tiek pavērstas pol, polarizētā griezumā, politizētas, tad uh, es gribētu dzirdēt arī ambiciozu grafiku no Turcijas puses, vairs nav nekāda runu vai spekulācijas par jaunām vēlēšanām vai valdības pārveidi. Es domāju, tad, kad mēs iesaistāmies šai procesam, ja jau tas ir tik beidzam, tad mums katrā ziņā jāvirzās tālāk priekš, jāturpina virzība. Vēlos zināt, vai ir kaut kāda izprat par to, ko savē Turcija vai politiskā dinamika varētu šo procesu padarīt sarežģītāk. Paldies. Uh, really important. Nu, dien, ļoti svarīgs jautājums. Kellers, kundze, lūdzu, kā Keller. Paldies. Jā, es arī uzskatu, ka Turcijas pusē ir pamats sūdzēties par problēmām ar muitas savienību Un mēs esam gatavi to izskatīt ziņojumā. Jūs pasniedzāt informāciju, kas man izraisa dažs jautājums. Kāda ir komisijas mērķi iesaistot eh, Turcijas klauzulu eh, brīvās tirzniecības nolīgumos? Skaidrs, ka muitas savienības atjaunošana, aktualizēšana aizņems laiku un tā tad Mums tagad vajag sagatavot ir lielai tirzniecības nolīguma vai jaunā, atjaunotā. Un muitas savienība iekļaus arī jaunas prasības ilgspējīgas attīstības kontekstā. Un cik lielā mērā tiks iekļauts valsts iepirkums šajā? Vai Turcija būs iekšējā tirgus daļa vai negluži? Jūs arī pieminējāt strīdu mehānismu atjaunošanu, aktualizēšanu, gribētu zināt, kādā veidā. Un runājot par pakalpojumu jomu, ko mēs zinām par trīs nolīgumiem. Šīs ir sarunas, kurās ES un Turcija nevienmēr piekrīt, tad ir runa tieši par pakalpojumu. Kas tad būtu kopīgais? Nu, Rīdis kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāki punkti, kuriem varos pievērsties, tāpēc izteikšos pavisam kodolīgi. Vispirms vēlos sacīt, ka labi tirsniecības nolīgumi ir ne tikai labi, bet pat lieliski. Jā, tiek ievērots tiesiskuma princips. Nav neviena tirsniecības noteikuma, kad būtu pār par ES tiesiskuma principu. Tāpēc jebkurš Eiropas Savienības, jebkura ES dalībvars var virzīt uz priekšu savus intereses, ja vien tas nav konfliktā ar ES tiesību aktiem. Un vēlos jums visiem atgādināt, ka Turcija atsakās īstenot ES Turcijas muitas savienības noteikums ar Kipru un būtībā bloķē jebkādu tirsniecību ar Kipru, jo Kipra ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un kā mēs visi zinām, tas nelabvēlīgi ietekmē ES tirsniecību. Otrakārt, es esmu redzējis Pasaules bankas pētījumu, kas ar vienu atkal tiek pieminēts, taču šis pētījums nav simetrisks. Tur nav ne vārda par eh, zaudējumiem, kurus Eiropas Savienība Eh, kuriem Eiropas Savienība tiek pakļaut jau iepaši Kipras republika eh, Turcijas darbības dēļ. Tā tiek aitāts arī Eiropas Savienībai kopumā. Treškārt runājas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Es lasu, nu, ziņojumu, tā kā citēju attiecībā par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Tas ir juridiski saistošs noteikums, kas, kam jāļauj Turcijai gūt labumu no brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kurus noslēgusi Eiropas Savienība ar trešām valstīm. Nu, labi, juridiski saistošs nolīgums. Es domāju, mums par to ir jāparunā vairāk un jānoskatās dažas lietas. Es domāju, būtu bijis daudz labāk, ja dalībvalstis pašas būtu brīvas pieņemt lēmumu, nevis tās būtu juridiski saistītas ar šādiem nolīgumiem. Un mans pēdējais komentārs ir šāds. Es aktīvi atbalstu tirzniecību. Un mēs visi atceramies, ka pirms dažiem mēnešiem šeit, Eiropas parlamentā, uzklausījām ziņojumu par Bosnijas un Hercegovinas neatbilstošu attieksmi pret Horvētiju. Horvātiju. Bosnija un Hercegovina rīkojās pārkāpjot Eiropas Savienības tiesību aktus un neievēroja tirs, brīvās tirdzniecības nolīgums ar Horvātiem. Protams, mēs uh, spērām soļus pret Bosniju Hercegovinu. Kāpēc šādas pašas piemērs uh, pasākums mēs nevēršam pret Turciju? Paldies, Kerīkums. Kerīkums. Paldies, priekšsēdētāji. Es klausījušies diskusijās, tās ir ļoti interes, interesants un tomēr ļoti labi, ka mums jāpievērš uzmanību Turcijai. Tā ir ļoti liela mūsu kaimiņu valsts. Es domāju, varētu nākt klājā ar komentāru. Daudz patīkamāk ir dzirdēt par, eh, par, dzirdēt par valsts, kas vēlas piebiedroties Eiropas Savienībai, nevis par to, kas vēlas izstāties. Tagad runāju par konkrētajiem problēmiskiem jautājumiem. Protams, ir, zinām, fakts, Turcija mūsu lielākā, eh, sastais lielākais tirdzniecības partners un ņemot vērā, kā attīstījās situācija Ukrainā attiecībās ar Krieviju, tad mums Tas mums liek pievērst uzmanību enerģētikas, eh, enerģijas piegādēji, diversificēšanai un te ir liela loma spēlēm Turcija. Es domāju, ka mums jābūt gataviem ar Turciju apspriest galvenos jautājumus un skaidrs, ka viņiem arī varbūt bāžas par to, kā mēs esam eh, vadījuši savus darījumus ar viņiem līdz šim. Varbūt eh, mē, tā nebija gluži godīga spēle, bet par to runāt. Katrā ziņā brīvā tirdzniecība jāveicina. Es uzskatu, ka Turcija ja mums ir tik tuva kaimiņu valsts, ka jo drīzāk pārvarēsim grūtības un radīsim risinājumus, jo labāk tas nāks. Labāk tas būs visiem. Paldies. Lielas paldies. Ignāsi Lūdzu. Tagad vārds tev, lai atbildētu komentāriem. Well, thank you very much. Lielas paldies! Un iesākumā ja vēlos pateikties tiem, kas ir izteikušies šīs institīvas atbalstam. Nav šau par to, ka attiecības ar Turciju ir ekonomiski iekrāsots un arī tam ir politiski, politiski nokrāsts. Eiropas komisiju uztrauc tas, ka Turcija neizpilda kikomiteru prasības Ankaras nolīguma ietvaros. Un pirms mēs izlēmām par šo jauno institīvu, jāpanāk uh, labvēlīgāka situācija, nelabvēlīgāka situācija risinājuma. Tad uh, kāds ir politiskais konteksts Turcijā? Viena lieta manā skatījumā ir īpaši svarīga. Proti, pirmo reizi Turcijas valdība ir nonākusi pie secinājuma, ka neatkarīgi no progresa iestājas procesā pastāv ekonomiskās intereses, lai veicinātu tirzniecības saiknes ar Eiropas Savienību. Ilgu laiku mums nebija iespējas divpusēji vadīt sarunas ar Turciju par tādām lietām kā pakalpojumi vai valsts iepirkums, jo Turcija mums sacīta šīs ir sadaļas, kas ir daļa no uh, iestājas procesu, un līdz ar to par to varam runāt tikai paplašanās procesa kontekstā. Es domāju, šīs izmaiņas uh, pašreizējā jaunajā valdībā ir bijušas uh, svarīgs sots uz priekšu, tirzniecības saiknes ir svarīgs, neatkarīgi no tā, kas notiks ar paplašanās procesu. Turki atzīst, ka ir nepieciešams šīs saiknes stiprināt. Manā skatījumā tas ir politisks solis, kur, kur spēlē Rikipī valdība. Un uh, politiski svarīgi ir tas, ka šajā valdībā ir vairums politisko grupu. Arī tagad tā tad eh, mm, valdības māja Turcijā nebūs tik plaša. Turcijas puse arī vēlas iesaistīties muļsavienības modernizēšanas procesā, piespēcies drīzāk, mēs, protams, esam paskaidrojuši, ka ir zināmas procedūras, kas jāievērā, ka jāiz, jāveic ieteikmes novērtējums, ka ir jāpanāk mandāts no padomas, ka tā ir daži soļi, kas mums ir jāspēr pirms iesaistāmies šajā sarunās. Taču visi signāli, ko esam saņēmuši no Turcijas varas iestādēm, ir tādi, kas ļaus spriest par vēlmi iesaistīties šajā muitas savienības eh, modernizēšanā pēc iespējas drīzāk. Neslēpšu, ka vēl viens svarīgs motivējušs faktors, faktors Turcijas nostājas izmaiņā ir tas, ka sākām sarunas ar ASV. Nav šaubu par to, ka TTIP ir daudz plašāks tirniecības nolīgums, par kāds mums jebkad līdz šim ir bijis. Tāpēc eh, runājam par īpaši sarežģītu situāciju tad, ja noslēgsim ar tik tirzniecības nolīgumu ar tik svarīgu tirzniecības partneri ar ASV, tad, ja Turcija nebūs varējusi noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu ar ASV. Kopš sākās citību diskusijas, mēs informējam Turciju par diskusijām ar ASV. Mēs arī skaidrojam Turcijai, kāpēc ir svarīgi atrisināt jautājumu par brīvās tirzniecības izveidu starp ASV un Turcija. Atbildot jautājumu par to Turcijas klauzulu Eiropas komisijas regulāri, kad vien runājām par tirzniecības, brīvās tirzniecības nolīgumu ar trešām valstīm, mēs ar vienu runājam par Turcijas situāciju muitas savienībā un mēs darām visu, lai palīdzētu viņiem sākt sarunas arī ar Turciju. Dažos gadījumos mums tas ir izdevies, piemēram, Korejas gadījumā Korejai sāk sarunas ar Turciju pavisam drīz pēc tam, ka bija noslēgusi sarunas ar mums, un brīvās tirniecības nolīgums ar Turciju tagad jau ir pilnīgi funkcionāls. Citos gadījumos tas prasa vairāk laika, tas ir sarežģītāk, taču mēs esam runājuši tādām valstīm kā Kanāda, Japāna, lai mudinātu tās sākt brīvās tirniecības nolīgums sarunas ar Turciju. Taču nav šaubu par to, ka vienkārši brīvprātīgs process, kāds ir eh, īstenos līdz šim nav apmierinoši no Turcijas viedokļa, tāpēc ir paredzēta muitas savienības modernizēšana, viens mērķis, lai uh, panāktu saistības, ka trešās valsts arī pats sarunas ar Turciju. Viens jautājums, cik tālu mēs tajā lietā iesim, tas mums uzmanīgi jāizskata, izvērtējot ietekmi. Un arī tas būs definēts mūsu sarunu mandātā. Jo nav runa par ES eh, tirzniecības autonomiju, tad, kad ir runa par eh, brīvās tirzniecības nolīgumu sarunu sākšanu ar trešām valstīm, ir jāveicina iniciatīvas, lai arī trešās valsts vēlētos eh, šādas brīvās tirzniecības nolīgumu sarunas vadīt ar Turciju. Tirzniecības attīstība ir kas tāds, kas mums vēl jāskat līdz šim eh, darba grupām. Mēs par to nespiedām, taču par to ir jāpadomā, kā mēs varam piedalīties mūsu jaunajās tirzniecības saiknēs ar Turciju. Valsts iepirkums, jā, tas nepārprotam ir viens no problemātiskiem jautājumiem, vairāk kārt uz to norādīts darba grupas ziņā. Mēs zinām, ka tas būs sarežģīts jautājums, tāpēc, ka Turcija līdz šim nav pavēru savu valsts iepirkumu tirgu trešām valstīm. Un mēs nu dienas gaidu sagaidām, ka Turcija pielāgos savus tiesību aktus, lai tie atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem par valsts iepirkumu. Par to notiks sarunas, un nav šaubas, ka tas būs e, sarežģītais jautājumu lokus sarunās. Kāda veida strīdu risināšanas mehānisms? Nu, arī šai gadiem tas ir vēl jādefinē, bet sagaidām, ka būs vismaz tāds modernais e, strīdu risināšanas eh, mehānismus, kas mums ir tos nolīgumos. Tas atbilst tam, līdzīgs būtu tam, kas ir eh, Pasaules tirdzniecības organizācija paziņ, paredzēts. Un pašreizējais muitas savienībā paredzētais strīdu risināšanas eh, mehānisms ir tāds, ka nevienai no iesaistām pusēm nevar būt saistoša arbitrācija. Mēs redzam, ka ar kādiem uzņēmumiem saskars mūsu Uh, ar kādām problēmām saskars mūsu uzņēmumi Turcijā. Vēl tika arī pieminēti uh, papildu nodokļi mm, brīvās aprites precēm. Skaidrs, ka tas pār, ka tas um, mm, pārkāpj brīvās tirdzniecības nolīgumu un PTO prasības. Bet pat labāk mums nav mehāniši, lai to oficiāli secinātu ir nepieciešams Turcijai, protams, ievērot savus muitas savienības pienākums. Malstrēmas kundze jau vairāk kārt šo vēstījumu nodevusi mūsu Turcijas kolēģim. Jā, arī pakāpumu joma būs sarežģīts jautājums. Turcija vēlēsies uh, sarunās iekļaut uh, jutīgs jautājums Te, protams, runa arī par ceļu transportu, kas ir īpaši pažīgs jautājums Turcijai. Taču, domāju, sarunās mums ir jārūt rezultāts, kas atbilst abu iesaistīto pušu interesēm, lai šīs diskusijas būtu veiksmīgas. Es visumā negribu jums radīt piespēju, ka viss būs ļoti vienkārši, skaidrs, ka tās būs saržīts sarunas, taču Mēs uzskatām, kā jau teicu pašā sākumā, ka tas ir viens no mūsu svarīgākiem tirzniecības partneriem, un mums ir jāspēj izstrādāt tirzniecības politikas instrumentu, lai efektīvi varētu šīs attiecības kopaldies. Liels paldies, Garcija! Un labu veiksmi sarunās ar Turciju, bet arī labu veiksmi arī par uh, TTIP. Liels paldies, tad mēs beidzam šo punktu, un tagad mēs pārējām uz 17. punktu. Tas ir par Eiropas Savienības 2016. gada finanšu gadu, vispārējo budžetu, un mūsu atzinumu par šo jautājumu. Budžets 27. mājā tiks prezentēts, padoms pozīcija ir pieņemta 9. jūlijā, un tagad mūsu piena, darbs ir. Uh, prezentēt mūsu nostāju par nākamā gada budžetu. Tagad došu vārdu mūsu referentam Bēkas kungam. Jā, dank. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis un kolēģi. Jā, tā tiešām mums ir jāsniedz priekšlikumi, mums jānoformulē grozījumi, un tad es arī gribētu izteikt cerību pēc pagājušā gada neveiksmīgiem sarunām par budžetu. Ceru, ka Luksemburgas prezidentūra izdosies atrast labāku ceļu sarunās ar um, prezidentūru nekā tas bija pagājuši gadu. Jo atsevišķie sarunu rekordi par FC paketē tur bija 13 stundas sanāksmes pēdējā dialogā, trialogā un 8, 13 vai 8, 17 bija beidzot panākumus un nākotnē vajadzētu to drusku veiksmīgāk visu veidot un uh, bet bieži vien padomi ieņems turpāvīgu nostāju. Un šodien paralēli, šodien sanāksmē ir starp institūcija darba grupa padomē, kur runa ir par eh, problēmu par eh, maksājumu apropriācijām un par vēl neveiktajiem maksājumiem. Tur vismaz ir tā, ka parlamenta stingrā nostāja novadus pie tā, ka padomu vismaz strādā pie šī jautājuma. Un tad eh, soli pa solīti mēģina risināt šo jautājumu kaut arī vēl rezultāts nav. To sāku, sāku pašā sākumā, jo, protams, kā, kas attiecas uz intas nostāju un uh, it īpaši ņemot vērā finanšu ietveru, eh, jātājumi ir īpaši ceturtajā kategorijā, protams, rīcības iespējas ir ārkārtīgi ierobežos, un tā, tās arī paliks. Nāko jautājums, kas būs nākamgad, kāda būs izaicinājuma, kāda būs nepieciešama rīkoties budžeta procedūrā, Tas viss vēl ir neatrisināts jautājums, un tas ir svarīgs diskusija punkts. Tagad projektā atzinumam. Inta komitejai. Piecos punktos esmu mēģinājis to visu apkopot. Pirmkārt, mēs esam par to, ka būtu nepieciešams līdzekļu daudzums tirniecības jomā, lai arī komisija varētu īstenot ambiciozo tirniecības programmu. Uh, bet arī runa ir par īstenošanu, ko vajadzētu veidot, eh, veidot tā intensīvāku, to pāraudzīt un ziņot par to. Es domāju, ka tas ir jādara intensīvāk. Otrakārt, mēs, protams, esam arī redzējuši, ka daudzās valstīs daudzi Eiropas Savienības pilsoņi drīzāk saista globalizāciju un tirdzniecības noliekumus ar darba vietu zaudējumu. Un tādēļ šeit ir nepieciešams eh, jāpalielina. Ja palielināt eh, komisijas eh, komunikācijas budžets, lai varētu objektīvi informēt pilsoņus, lai nebūtu kampaņas, bet godīgi un atklāta diskusija. Tagad vēlētos teikt, kaut arī iespējams šeit komitejā būs pretrunīgs vērtējums. Raugoties uz budžeta sadaļu, kur ir runa par pētījumiem, mums vajadzētu vēlreiz paraudzieties, kā NVO ietekme atstāja iespēju uz tirniecības politiku, kāda ir finansējuma avoti. Treškārt, es gribētu teikt, ka mēs varam konstatēt, ka ir neliels eh, pieaugums mikrofinansējumā. 7,3 par maksājumiem, 3,5 par maksājumu aplikācijām ir arī par kaimiņattiecību politikām, bet tomēr šeit ir pamatots jautājums vai prasības no partneriem austrumu un dienvidu partneru attiecībās ir pamatoti, vai tos varēs apmierināt. Padomāsim šeit, piemēram, par jautājumu kādu iespējams vēl vajadzēs eh, atbalstu Ukrainai. Ļoti žēl, ka ir samazinājums eh, atbalstām eh, tirniecības attiecību īstenošanai. Vismazāk attīstītajām valstīm tur vajadzētu sniegt atbalstu, it īpaši īstenojot to, ko pieņēma ministru konferenci par tirniecības atvieglojumiem Komisijā šo, tur ir viens jautājums, ko šodien varbūt nevarēs atbildēt. Varbūt, ka līdz nedēļas beigām komisija varētu atbildēt, jo grozījumi, ko mēs, kas mums ir līdz grozījuma izniegšanai, arī raugoties uz atzinumu sagatavošanu, tas jau ir piekdien jāiesniedz. Un 2015. Uh, gada budžeta gadā mums no vienas puses bija 4,8 miljoni, saistību apropriāciju 9,3 miljoni, maksājumu apropriāciju. Un tagad es redzu, ka 2017. gadam ir gan komisija, gan arī padome attiecīgi 4,5 miljonus paredzējusi. Tātad tirdzniecības sadaļas. Um, budžeta sadaļai. Un kādēļ šie, šīs svārstības tādas diezgan ievērojamas, divreiz tik daudz un tad uzreiz pa pusi samazināts. Šeit tiešām ir jāpajautā vadībai vairāk kādu procedūrā, kāda ir bijusi vadība, un gribētu vēl papildus informāciju, jo tas, protams, arī ir nozīmīgi jautājumam par to, kādus grozījumus vajadzētu sagatavot attiecīgajai budžeta sadaļām. Kas attiec uz piekto punktu. Es tiepaši jautājums par MVU un biznesa centriem, kas arī pagājuši gadu bija aktuāls jautājums. Varbūt tikai norādīt uz to, ka es eh, esmu dzirdējis tikai tā gaiteņos, bet eh, nekādas oficiāla dokumenti vēl nav ienākuši. Un iespējams, ka tur būs jāveic neatkarīgu novērtēšanu. Novēr ko esam prasījuši, varbūt kā biznesa centrs dos jaunas informācijas, bet pagaidām tādas vēl nav, tādēļ vajadzēs nokaitīt, eh, kas tur kļūst zināms. Atcīmredzot, septembrī būs vēl arī papildus informācija par šo jomu. Un iespējams, ka teksts vēlreiz būs jāpārstrādā. Kas attiec uz grozījumiem par budžetu projektu, tur es vēlētos eh, ieteikt un es iesniegšu te grozījumus, ka mēs eh, šeit līguma darbiniekiem vajadzētu no komisijas prasīt informāciju un iepazīt padomus priekšlikumam. Otrais jautājums par pētījumu, par konsultācijām administrācijas budžetā. Tur vajadzētu palielināt līdzekļus. Un tad es viens ir skaitījuši to, ko kolēģi vēlreiz teikt. Paldies! Sirsnieks, paldies! Un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Ima Lielas paldies priekšādātāji. Pirmkārt, es vēlos sirsnīgi pateikties eh, referentām par ļoti čaklo un eh, visaptverošo darbu, ko viņš ir veicis par vispārējo budžetu. Vēlētos teikt, ka ir vairāk punkti, ko vajadzētu atspoguļot. Mēs to iekļausim grozījumā. Vakar mēs uzklausījām komisāri Māstrēmu, un tur parādījās dažas eh, pretrunas par prioritātēm tirzniecībā, un tas, protams, parādās arī budžetā. Komisāri teica, ka viena no prioritātēm tirzniecības politikā nākotnē būs komunikācijas stratēģija par Eiropas Savienības tirzniecības politiku. 2015. gada budžetā bija samazinājums šajā budžeta pozīcija. Un tagad atkal ir paredzēts 2016. Eh, gadījumā budžeta samazinājums. Nedomāju, ka tas ir saskaņoti, un mums vajadzētu tiešām paraudzīties, kas tur notiek. Otrakārt, eh, komisāri runāja arī par eh, multilaterālu pieeju kā svarīgu nostādni tirdzniecības politikā. Arī tur ir samazinājums daudzpusējā politikā. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, proti, ka ir papildus jāiegūt darbs, lai būtu ietekmes novērtējums, lai būtu eksante un ekspostas uh, pētījumi. Tas ir iespēja saskatīt, uh, kā tas viss darbojas un lai, ko var darīt, lai, ja kaut kas nav pareizi. Turklāt vēl vajadzētu arī vēl darīt visu. Varbūt tas viss ir tā. Mm, no sākuma šķiet netika nozīmīga, tas ir dzimuma līdztiesības dimensija. Kā politisks jautājums, 21. gadsimtā šis jautājums noteikti jāiekļauj. Pagājušā gada beigās bija Inta ziņojums no mūsu koordinātora Martina puses viens miljons eiro budžeta pozīcija, lai varētu atbalstīt tirzniecību. Es nezinu, vai šī budžeta pozīcija 2015. gadā vai tā tika īstenot un arī nākotnē vajadzētu to arī paredzēt. Ja tas tā nav, tad to vajadzētu darīt. Marija Kirlūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Es domāju, ka šis ir tie labs izējas punkts mums turpmākām sarunām par Eiropas Savienības budžeta tirsniecības jomā. Esmu gandarīts, ka referents ir pievērst uzmanību vienam no svarīgākajiem jautājumiem, kas arī man izraisa bažas, proti gaidas eh, no izmaiņām tirsniecības politikā, reāli nepieciešamība pēc informācijas, eh, ciešāks iesaistas. Nu, būtu tomēr jauns jāaudzē, būtu nepieciešama lielāka rocība šajā jomā, un tas acīm redzami. Mums diskusijās par tētipu bet eh, varbūt šis jautājums pelnīs mūsu plašāku uzmanību. Esmu ierosinājis izstrādāt pilotu projektu, lai paaugstinātu finansējumu, nodrošinātu aktīvu līdzdalību, eh, prom promocijas pasākumi un um, laba kvalitatīva pieejama informācija. Un tas ir viens jautājums, kas ir svarīgs. Bet vēl ko dzirdu arī šajās prasībās, pēc papildus informācijas pastāvīgi, ir arī nepieciešamība uh, nu, uzklausīt, tā kā šeit vairāk jārunā par iesaistu, nevis tikai par informācijas sarūpēšanu kā tādu, tas ir svarīgi. Un ar šo jautājumu saistās arī tāds vispārīgs darbs jautājums par darbiniekiem. Digitrade uh, darbinieku sastāvs. Es pilnībā atbalstu to, ka ir nepieciešama ambicioza tirsniecības politika. Vienlaiks tiek uh, veiktas um, svarīgas sarunas, uh, daudz um, sarunu raundu, un jūs priekšsādātāji jo nu, tā diezgan tā maigi izteicāties, ka labi redzēja, ka Ignācijo pārstāv ne tikai tiesību, bet arī citas jautājumas, bet, nu, es tiešām, nu, nespēju iztēloties, kā daži no cilvēkiem, kuriem ir šī milzīga atbildība, kas vajag mums visiem, lai kā mēs to politiski netraktētu, kā viņi tā spēja to teikt galā. Nu, tā kā tas būtu jāņem vērā, varbūt komisija pats varētu pārdomāt, um, ko tad uh, darīt, kāds būtu adekvātākais risinājums. Tad uh, vēl par, uh, uzstāsts nedaudz citas nodas domāju par jebkuru būčetu un jebkuriem tēriņiem uzraucība ir svarīgs aspekts. Līdz ar to jādomā saulēcīgi par to, nu, cik tad efektīvi kā tiek um, izmantot būčets un viena no jomām, kas būtu jāizskata, ir makrofinanciālā atbildība, respektīvi palīdzība, vai tās sasniedz savus mērķus, varbūt, ka Eiropa varētu labāk panākt savu mērķu sasniegšanu citās valstīs, un lai mēs novērstu to, ka ir kādas tās atcīm blaknes, ka budžets tiek tērēts nepre, tam neprecētiem. Nepre mērķiem. Revizijas palāta šajā ziņā izteicās ļoti kritiski. Nu, varbūt presē viss detaļas neatspogļojās, un tā, bet katrā ziņā iniciatīva gaida, kāda būs turpmākie ziņojumi. Man tirdzniecība āleža ir svarīgs Eiropas uh, Savienības uh, ārlietu elements, uh, svarīga pūzles daļiņa, integrāla daļiņa, un jānodrošina, lai dažādos ārpolitikas instrumentos, tā ir kādā tirdzniecības instrumentos, būtu konsekvence. Šodien runājam, piemēram, par cilvēku tiesību jautājumu, kā cilvēku tiesību aspekts ietekmē tirsniecību, tas labs piemērs. Vispēc to atskaitīšanās trešajās valstīs ir svarīgi nodrošināt to, lai trešās valsts atskaitītos liecībās to, ko tās dara mūsu līdzekļiem. Nu, ko citi ēnu referenti nav pieteikušies pagaidām, es skatos, kas tur mums te vēl. Jā, lūdzu, kolēģi. Jā, paldies, priekšsādātāji. Un paldies arī referentam par uh, veikto sagatavošanās darbu. Tiešām labs darbiņš. Vēl vēl vēlos uh, uzsvērt, ka pilnībā piekrītu Rodrīgas kundzei, kas izteicās pirms manīm. Viņa um, pauda komentārus, kas arī man bija padomā. Arī es esmu vīlusies, uh, redzēju, ka tad, tad um, Dzimuma līdztiesības aspekti ir pagājuši sēcen. Domāju, ka dīķi teica, pie tā, bet tomēr būtu jāpiestrādā. Dzimuma dimensija tomēr attiecībā uz tiesniecības nolīgumiem būtu jāizskata. Bet vēlreiz paldies referentam par pabeigto darbu. Vēlos izcelt eh, dažs jautājums tomēr, ko mums ir pretējs viedoklis un kur mēs iesniegsim grozījumus ir atsaucis uz ambiciozo komisijas darba kārtību, kas vēlas sekmēt eh, ekonomisko izaugsmu visā Eiropā. Tāds lūk paziņojums, bet ja mēs eh, padomājam par to, ko panāks TTIP, eh, aplēs liecina par to, ka drīzāk tiks zaudēts darba veids, nevis radīts jaunas TTIP ietekmē. Un tad būs nepieciešams papildus budžets, lai, lai kompensētu šos, šīs uzušās darba veids, un tas, protams, arī nesakmēs pilsoņu uzticēšanos institūcijām. Viss liecina par to, ka tētība atstās negatīvu ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu, un tas šeit šajā atzinumā nav ņemts vērā. Ja nepieciešams eh, saulēcīgs ietekmes eh, izvērtējums, proti kā dažādi izniecības nolīgumi ietekmēs eh, budžeta situāciju. Vairums pilsoņu uzskata, ka globalizācijas rezultātā tiek zaudētas darba vietas un Eiropā tiek um, mazinās Eiropas konkurētspēja, un es domāju, ka tas ir pamatoti. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tiek zaudēts papildus darba vietas. Darba vietas jau tā trūkst. Vai papildus eh, privatizācijas un, un, un nedrošība darba vietām, ekonomikas lejupslīde. Nu, piemēram, arī kāds netiek sniegta palīdzība. Ukrainas gadījumā tas nav īsti skaidrs, kā tiek izmantot šī palīdzība. Protams, ir nepieciešama palīdzība attīstības valstīm arī, lai palīdzēt MVU, bet eh, te jābalstās uz, uz eh, tādu eh, apusējums principu. Es aizstāju savu kolēģi Debzu, kurš, tiemžēl, nespējams pienoties šajā pēcpusdienā. Viņš man ir iesniedzis tādu īsu informāciju, kas man te jānolasa, tad viņa nostāja šajā svarīgā jautājumā. Pirmkārt, tās pateikties referentam par veikto darbu. atcerums, kas ir īpaši svarīgs ņemot vērā ļoti ambiciozo, godkārīgo tirsniecības darbu kārtību, ko pat labi nosimās Eiropas Savienība. EKR grupa atbalsta um, brīvo tirgu, kas ir labs labklājības vērošanas instruments, un atzīstam, ka Eiropas Savienība jāgūst piekļuvu globāliem tirgiem, ja mēs vēlamies um, arī uzturēt savu sociālās ekonomikas tirgus nodeļu. Tā rezultātā ir svarīgi, lai komisija paredzētu adekvātus līdzekļus tam, lai sekmīgi risinātu sarunas ar dažādiem partneriem, kā arī iespējamās um, sarunas nākotnē. Tomēr jāatzīst arī tas, ka Eiropas Savienība turpina um, fiskālās konsolidācijas procesus, šie mums jāiemācās uh, izdzīvot ar mazāku rocību, un droši vien, lai visa valsts naudiņa tiktu uh, tērēt atbilstoši efektivitātes, iedarbības, eh, adekvātuma atskatīšanās principiem. Tādēļ pozitīvi vērtēju un nosāju, ko iepriekšā nedēļā pieņem Daibās attiecībā 16. gada budžetu, tiešām pareiziem akcenti par eh, rentabilitāti un tā tālāk, un tas jāatspoguļo arī par, par, parlamentu nostājām. Runājot par atzīmumu projektu, kā arī trīs svarīgākie komentāri. Pirmkārt, nekā nav pret pučeta palielinājumu tirsniecības politikai. Nu, tomēr tam jānāk no uh, bučeta pozīcija pārneses pašu bučeta ietvaros. Tālāk pašu tēriņi. Tam jāizvērtē, kā tad, kādi šie paši tēriņi, cik tie ir efektīvi. Un jānodrošina, lai tie noteiktu atbilstoši. Um, veselīgas finanšu pārvaldes principiem. Vispēcētākā piekrīt tam, ka komisija varētu veikt pētījumu attiecībā uz finansējumu avotiem. NVO, tātad eh, finansējumu, kas darbojas tirsniecības jautājumos. Ir tikai pamatot un pareizi, ka šie NVO atver savus kontus um, valsts kontrolē pēc Eiropas Savienības vai dalību valstu prasībām. Ja tas tiek prasīts, tad viņiem, ja, viņiem ja, Vajadzētu arī tā darboties un, un, uh, un sniegšu informāciju komisijai. Paldies! Paldies! Un no komisijas vārdā Filips uh, Dubantē, Digitrade struktūra vienības vadītājs. Lūdzu! Liels paldies priekšstādātāji! Un es arī no savas puses vēlos pateikties uh, referentam, Pogas kungam un šīs konferences locekļiem par paustiem komentāriem, par ļoti noderīgajiem komentāriem. Un kopumā jūsu dažādie komentāri pauž atbalstu mūsu tirsniecības politikai. Nu, pakomentējuši dažas tādas problēmas, ko jūs izcēlāt. Nu, citiem jautājumiem varbūt tad, tad eh, nodarbosimies ceitkārt, ja tie bija specifiski. Pirmkārt, eh, komentējot eh, jūs sacīto par resursu pietiekamību. Mūsu aizvien plašākā tiesniecības darba kārtība, ko mūsu komisārs stādījums priekšā vakar, tiešām ir zināms izaicinājums. Dažādu sarunu lielais skaits un, un, un tāpat arī šo, šo sarunu, protams, raksturs ir vairojies pēdējā laikā un tāpat arī politiskā uzmanība liela vērst šiem jautājumiem, jūs to ziniet, un tam būs nepieciešama papildus caurskatāmība un papildus komunikācijas centieni no mūsu puses. Es saku tam noslēdzot sarunas, protams, uh, būs jāuzsāk leģislatīvie procesi, un attiecīgi šie noteikumi būs adekvāti jāizteno un jāuzrauga. Ne tiešām tie um, lautu, ļautu mums plūkt uh, augļus uh, un tātad potenciālu, kas ir pieejami uzņēmējiem un pilsoņiem šo nolīgumu kontekstā. Situācija saspringta, resursu trūkst, ņemot vērā komisijas vispārējās saistības samazināt uh, darbinieks kāds par 5%, un te piedalās arī šī trade. Un, piemēram, 21 um, um, funkcionārs ir atlaists no darba tikai šogad vien. Un ar to pozitīvu vērtējumu jūs atbalstu gan mūsu resursiem, tātad tā, um, tā, ne tikai mūsu pašu ģenerāla direktorātā, bet arī mūsu RSM delegācijās citviet pasaulē, kas ir noderīgi. Tālāk runājot par uh, informāciju un komunikāciju tirsniecības politikā. Uh, Kā es pieminēju, tirsniecības politika ir sava, pēdējā laikā ir saņēmusi daudz vairāk uzmanības nekā jebkad iepriekš. Protams, šo interesi mēs vērtējam pozitīvi, un jau tagad esam būtiski vairojuši mūsu komunikācijas centienu šajā jomā. Un, protams, eh, ņemot vērā mūsu ierobežotos resursus, ko es jau pieminēju, minēšu dažus piemērus. Mēs esam uzlabojuši caurskatāmību, mūsu tirsniecības sarunās sākam regulāri publicēt mūsu pozīciju dokumentus, mums tāpat arī dialogs ar uh, iesaistītiem partneriem katrā sarunu raundā. Uh, sociālās mēdījos esam aktīvāki. Nu, dalība valstīs arī piedalāmies dažādos pasākumos, lai uzrunātu Eiropas Savienības pilsoņus. Tāpat esam organizējuši arī tiesvedības politikas dienas pirms uh, vairākām nedēļām, un 400 dalībnieki NVO uzņēmējdarbības vidas un akadēmiskajām aprindām piedalījās arī daži no jums arī bija um, tik laipni, ka piedalījās panel diskusijās, bet, protams, Varam, un arī vajag tā darīt vairāk, lai skaidrotu, kāda ir globalizācijas eh, iegūme, saimnības tiesniecības politikas eh, iegūme. Tāpat jāatbildas pilsēņu paustajām bažām. Ja tā esam paredzējuši papildus pasākumu šajā jomā, nu, protams, ņemot vērā finanšu un cilvēku resursu ierobežojumus, ko jau pieminēju. Un nu, labprāt to būtu gatavs jums apspriest detalizētāk tuvākajos mēnešos. Runājot par specifisko jautājumu par palīdzību tirsniecībai, palīdzību pret tirsniecību un PTO, tirsniecības sekmēšanas nolīgumiem, kāda tiem iedarbība un tā. Es tiešām pozitīvi vērtēju jūsu iesaisti, jūsu interesi par šo svarīgo nolīgumu. 400 miljoni eiro ir paredzēts tam, lai īstenotu PTO tirsniecības sekmēšanas nolīgumus turpmāko gadu laikā līdz tātad 18. gadam šī summa jāiztērē. Nu, nu, nu, un tāpat viens ir ten, un, un, un viens padomē lēms par, par to, kā tad dot atbalstu šī nolīguma īstenošanai. Strateģiskās plānošanas dokumentus dažādas finanšu dokumentus ir atspoguļos, piemēram, DCI, EDF. Un esmu droši, ka būs pietiekami resursi, lai saistību šajā jomā izpildītu, un ka attīstības valsts, kurām ir nepieciešama palīdzība, ko jums sniegt ar šī PTO tiesniecības eh, sekmēšanas nolīguma palīdzību, lai šīs valsts arī varētu šo atbalstu saņemt un plūkt eh, no tā augļus. Tad vēl bija konkrēts komentārs par lokādu jautājumu, ka kopējās maksājuma apropriācijas eh, palīdzību tiesniecībai 16. gadā ir palielinājušas, atbilstoši daudzkārt finanšu plānam līdz 20. gadam. Un šī treida mūsu palīdzības tātad eh, finansējums attīstībai ir tikai neliela daļa no tā kopējā budžeta, kas ir komisijas rīcībā šajā jautājumā. Bet jāties zinām aizkavējumi, un šī aizkavēšanās eh, tam par pamatu ir eh, ieaugušās sarunas starp komisiju un vairākām starptautiskām organizācijām, kas arī piedalās finansējumā. Uh, Bija grūti panākt vienošanos par tā saucamo četru pīlāru izvērtējumu un pagodas eh, šabloni mehānismu un eh, bez šādas vienošanās mēs nespējām tad arī attiecīgi turpināt un piešķirt saulēcīgi finansējumu šīm starptautiskajām organizācijām un īstenot to, kas tad bija padomā šai ziņā. Tas lūk, ir paskaidro to, ko jūs pamanījāt, jā, kāpēc šis samazinājums, bet uh, mēs labprāt atgriezīsimies pie šī jautājuma, sniegsim jums rakstisku skaidrojumus vēl līdz nedēļas beigām, kā jūs to arī lūdzētu sniegsim konkrētus skaitļus un statistiku. Un kas attiecas uz komentāriem par atbalstu MBU internacionalizācijai, es jau saprotu, ka jūs ūdeņos. Nu, komisija Olēš pievērš lielu uzmanību tām, kādas ir MBU vajadzības, viņu centieniem sasniegt jaunas tirgus, globālos tirgus. Un mūsu pastāvošie tiesniecības investīcija nolīguma arī uzlabo piekļuvu tirgiem Eiropas kompānijām, jo sevišķi MBU Nu, komisāri vakar arī to jums apstiprināja. Ir vairākas atbalsta programmas MVU, kas pastāv ES līmenī, pastāv dažādi finanšu instrumenti, kosme, ICA plus un partnerattiecība instrumenti. Un arī cieši sadarbojamies ar dalību valstīm un uzņēmējdarbības organizācijām, tātad uzņēmuma asociācijām, lai uzlabotu piekļuvu tirgiem. tirgiem. Tāpat sadarbojamies arī attiecīgajiem parlamentu dienestiem, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par šīm iniciatīvām uzvietām. Un šeit eh, aktīvu un svarīgu lomu spēlē arī Eiropas Savienības delegācijas dažādās pasaules valstīs. Un vēlos uzsvērt, tāpat kā tad arī pērn, visi projekti tiek izvērtēti neatkarīgi atbilstoši pastāvošiem kritērijiem un noteikumiem, un tad komisija var pieņemt attiecīgus lēmumus, balstoties uz uh, izvērtējumu rezultātiem. finansējums NVO. Runāju par tiem NVO, kas piesaistīti finansējums politikā un par, par atskaitīšanās un finansēšanas jautājumiem. Nu, ņemot vērā aizvien sarežģītāko situāciju un to, cik politiski svarīga tirsniecības politika, mēs redzam, ka arvien vairāk NVO arī aktīvi iesaistās tirsniecības politikas jautājumos. Pēdējo gadu gaitā tiešām šiem jau skaits ir pieaudzis un, protams, kopumā komisija to vērtē pozitīvi. Mums ir laba sadarbība, eh, pilsētiskās sadarbības dialoga ietvaros ar daudziem NVO. Mēs mudinām visus NVO, tāpat arī citus partnerus, eh, tāpat eh, um, labēšanas organizācijas un tā tālāk, pierakstīties kopējā reģistrā, tātad, kur viņiem ir jāsniedz informācija par kopējo būčets, par finansējumu avotiem. Un es domāju, ka tas ir svarīgs, vērtīgs informācijas avots. Pat labāk mēs īsti neredzam, kā mēs varētu. Uh, veikt atsevišķu pētījumu par MVO finansējumu. Protams, mēs varētu padomāt par to, ka šāda informācija būtu ļoti noderīga, jo sevišķi mēs runājam par tiem NVO, kas negatīvi izturas pret mūsu tirsniecības politiku. Un tā ir vēl daži konkrēti jautājumi izskanēja, piemēram, revīzijas palādes atzinums, tas, ka nepieciešams atbilstoši monitoringa un Tad izvērtēšanas mehānisms, eh, kā tad tiek eh, ievēroti dažādi noliegumi. Nu, mēs esam ņēmuši vērā revīzijas palādes atzinumu, par to esam arī jūs iepazīstinājuši, ko tad darām. Komisija ir ievērojami uzlabojusi izvērtējumu gaitu, to, kā tad mēs uzraugām tirsniecības nolīgumu īstenošanu, komisāra Melstrēma savā vēstulē, ko tā nosvietīja jums gada sākumā arī, arī izklāstīja, un eh, mēs regulāri informēsim arī jūs par turpmāku progresu šajā jomā. Par dzimumu līdztaisības jautājumiem. Kā tirsniecības politika ietekmē dzimumu līdztaisību un sieviešu tiesības? Šai sakarā faktiski jau ir daudz, kas ir paveikts. Kopš 11. gada, piemēram, ietekme, u, tātad tirsniecības līguma ietekme uz dzimumu līdztaisību tiek sistemātiski analizēta, veicot ietekmes izvērtējumu kas tiek veikts alaši um, pirms tiek viens lēmums par sarunu uzsākšanu. Un tādu veicot padziļinātu analīzi, tātad es runāju par uh, ietekmu uz cilvēktiesībām un sociālajiem aspektiem, ietekmu uz dzimumu līdztiesību un nediskriminācijas aspekts eh, tiek izvērtēts arī ilgspējīguma ietekmes izvērtējumā, kas arī alaši tiek veikts sarunu gaitā. Tam savukārt sako ex post analīze, kāda tad ir nolīguma ietekme pēc stāšanās spēkā, un to mēs parasti veicam vairākus gadus pēc uh, Uh, tirsniecības nolīguma stāšanās spēkā, un tā ir skaitā, ja skatāmies, kāda bija šo nolīguma ietekme uz dzimumu līdztiesību. Un kā jūs ziniet, jā, tad uh, ilgspējīgas attīstības uh, sadaļa alaši figurē mūsu jaunākajos visos tirsniecības nolīgumos, nediskriminācija darba vietā, piemēram, ir viens no šādiem svarīgākiem pamat darbtiesību standartiem, kas ir jāizteno gan Eiropas Savienības, gan partneru valstīm, ar kurām veicam sarunas. Visbeidzot, valsts, kas eh, saņem atbalstu no GSP plus schēmas, arī pakļaujas īpašai uzraudzībai un izvērtējumam no komisijas puses un EBS puses. Un uh, raugāmies, lai sievietes netiktu diskriminētas. Tas tādā kopā cilvēktiesību padomu un uh, tāpat arī ņem vērā informāciju, ko sniedz MVO vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Paldies! Thanks a lot. Please, can you... Liels paldies. Vai jūs varētu cīkāk lūdzu paskārdrot aid for trade jautājumu? Es neesmu pārliecināts, ka pareizi to sapratu. Yes. Jā. Runājot par DG trade, specifisko tirzniecību atvēlotā budžeta pozīciju, daudz kas uh, dodas uz starptautiskajām uh, organizācijām, mēs deleģējam tām finansējumu un kopā ar tām mēs sniedzam atbalstu šajomā dažām valstīm, kam tas nepieciešams. Lai to paveiktu, tiek pārskatā ar finanšu regulu, komisija ir pieprasījusi, lai šī organizācija sniegt elements četru pilāru novērtējumā, lai apliecinātu to, ka tā var atbilstoši pārvaldīt finansējumu savā iekšēnē saskaņā ar finanšu regulas pamatprincipiem. Un ar dažām no šīm organizācijām diskusijas ir uh, ilgušas daudz ilgāk nekā bijām to paredzējuši, ir bijis grūti, īpaši ar ESO. Un pavisam nesen panācām progresu, kas nebija vēl budžeta sagatavošanas laikā. Vēl viss nav uh, pabeigts, diži eh, budžets strādā diži defko, mēs atbalstām šo procesu, bet esam arī atkarīgi no tā, ka vienošanās tiktu panākta, lai mēs tad arī varētu operatīvi izmantot savu budžeta pozīciju. Labi, es saku priekšstādājus, eh, gluži skaidrs man vēl ar vienu nav, bet nu labi, es pie tā piestrādāšu. Es domāju, sabiedrības informētības labāk Tas varētu būt problemātiski, ka mēs runājam par divpusējām, divpusējiem tirsniecības nolīgumiem un valda bažas par to, vai pat bailes, ka tas varētu nenākt par labu vismazāk attīstītē valstī. Un tajā pašā laikā mēs atgriežam Aid for Trade līdzekļus. Nu, labi, pie tā ir jāstrādā. Vai vēlaties izteikties, lūdzu? Jā, genau das wollte ich. Jā, tieši to es vēlreiz gribēju pieminēt. Komisijas pārstāvis uh, apsolēja, ka atsoties vēl tur papildus precizējums pagājušajā gadā bija liela problēma. No vienas puses mēs eh, daudzās jomās eh, bijām lielākie naudas devēji līdz pat ANO līmenim un budžeta iestāde Eiropas parlaments bieži vien nemaz nepie, nesaņem pietiekam informāciju Agrāk, piemēram, mums nā, nebija pieejama ANO auditiem, kamēr uh, dalībvalstīm, kas piedalījās, tām bija piekļuve. Un mēs zinām, ka tur viss nebija gluži pareizi, kā tas notika. Tādēļ es uh, saprotu komisijas uh, piesaicīgo pieeju, ka tā ir pienākums paraucieties, vai tie, kas īsteno projekts, vai viņi tiešām ievēro mūsu noteikumus. Un tur vēlreiz ir jāparaugās eh, ar detalizētu informāciju, ka varbūt, ka vajadzēs papildus budžeta līdzekļu kā rezervi par pre, eh, padomis lēmumiem, un tad jāparaugās, vai mēs ar tīru redzapziņu varēsim izliekt jau gaismu to vajadzētu atstāt kā vienu no iespēju, ka mēs no vienas lietas, vienas puses sūtām politiskos signālus, mēs vēlamies ievērot mūsu saistības, bet no otras puses saskaņā ar pašreiz informāciju, protams, ir jāņem vērā, kā jau komisija teica, jā, un interesanti, ka arī OECD ir drusku nedara tā kā vajag, viņiem drusku vajadzētu rādīt piemēru. No vienas puses vajadzētu šeit uh, gada gaitā, kā budžeta iestādē paredzētam iespējams līdzekļus, tas būs nepieciešams. Jā, manuprāt, tā arī vajadzētu rīkoties. Ļoti labi. Termiņš ir 17. jūlijas 12. Un uh, budžeta grozījumiem 3. augusts. 31. augustā būs balsošana. Labi. Tad mēs varam pabeigt šo darba kārtības punktu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. 18. punkts. Mēs vakar un šodien jau pāris reižu pieskārāmies jautājumam par PTO attīstību. Mēs zinām, kāda ir balē konferences rezultāti, un mēs arī zinām, ka līdz šim ir jauns mandāts Kenijas konferencē decembrī, un ka šis mandāts, diemžēl, pagaidām nav. Un tādēļ, manuprāt, būtu pamatoti šeit drusku paraudzīties lai ieņemtu tādu noteiktu nostāju mūsu parlamenta pozīcija, tas, ko mēs vēlamies Kenijas konferencē panākt, mēs tur arī esam pārstāvēti. Es vēlētos jautāt kolēģiem, vai jums ir kādi īpaši ieteikumi rezolūcijai. Mēs 22. septembrī turpināsim diskusiju par rezolūciju, bet varbūt, ka no jūsu puses pamatot uz diskusijām, kas bija vakar un šodien, varbūt jums ir vēl kādi īpaši ieteikumi. Būhner kungs. Lies paldies par uh, ievadu. Vēlētos izteikt tikai īsi piebildes. Man ir svarīgi, ka Dahas kārta būtu patiešām uh, attīstības sarunu kārta. Tas nozīmē, ka attīstības valstīm ir jābūt uh, sarunu centrā. Līdz šim tā vienmēr nebija pilnīgi skaidri. Bieži vien ir tā, ka privātu uzņēmumu vēlmes ir bijušas priekšplānā. Manuprāt, pareizā programma būtu tāda, kas runā par tādām problēmām kā pārējais produktu drošums vai arī fakts, ka mēs uh, Eiropā ar vienu uh, eh, maksājam piemaksas par uh, eh, lausnības produktiem un kaitējam attīstības valstīm. Gribētu pieminēt pāris punktus, lai paskaidrot, kādēļ dažās valstīs, dažās attīstības valstīs ir lieli iebildumi. Un uh, būtu ļoti labi, ja tas mēs to ņemtu vērā. Paldies. Tātad eh, galvenajā centrā ir jābūt eh, attīstības sadarbībai citi aspekti rezolūcijā, kurus arī vajadzētu iekļaut. Ja par to neviens nevēlas runāt, tagad došu vārdu komisijai. Pablo Gracoti, lūdzu jums vārds. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Ženēvā, ko droši vien personiski varējāt eh, to saklausīt no komisārs, nav tā spožākā. Ir atcīm redzamas grūtības. Eh, nespēja vienoties par darbu programmu, par ko PTO vispārīgā padoma lika vienoties tā jau 8 līdz jūlijam. Neskatās, ka par to nu, vienošanās arī nebūs. Un tas, protams, eh, nenovērš mūsu somas no pamatmērķa, proti rast eh, tomēr galēju vienošanos Nairobi līdz kāda beigām. Un, protams, attīstības eh, jautājums būs tāds un centrālais elements, bet tomēr jāmeklē līdzsvars, līdzsvars, kas atspoguļot patreizējo situāciju sarunās. Proti, atšķirīgās dažādu attīstības valstu nostājas, tātad eh, mazāk attīstīto valstu un arī attīstības ekonomiku, uh, tātad pārstāv to valstu viedokļus, un, protams, pat cik šī pirmā ministra padomas notiek Āfrikā, kontinentā, kur atrodas vairums attīstības valsts pasaulē, vismazāk attīstības valsts pasaulē, un tad, protams, jau īpaši būtu jāņem vērā šo, uh, šīs kategorijas um, locekļu vēlms, dalību valstu vēlms. Nu, raudīsimies, kāds tad būs jūsu idejas, jūsu um, priekšlikumi, jūsu politiskās vadlīnijas attiecībā uz to, kādā visēnā tad būtu jāstūrē šajās sarunās. Mūsu mērķis ir skaidrs un nepārprotams. Vēlamies eh, politiski pabeigt šo DDA attīstības palīdzības nolīgumu slēgšanu. Ja tas nenotiks, tad eh, baidamies, ka pēdējā mandāts eh, varētu zaudēt uh, savu spēku, un, un tā galu galā līdz šim ir bijusi svaigākā garantija mazajām valstīm ar mazaizsargātām ekonomikām, kuriem nav iespēja uh, slēgt uh, plašas divpusējas, ja reģionālas uh, vienošanās, uh, bet tam būs nepieciešama iesaiste no visiem svaigākajiem spēlētājiem. Nu, mēs varam censties uh, dot kādu balsu arī attīstības valstu ekonomikām, tātad, nu, jā, skatīsimies, kā tad uh, tas viss notiks, labprāt, at... ņemsim vēlreiz podskās vadlīnijas, labprāt, atbildēšu uz jautājumiem, kas jums varētu rasties. Paldies! Paldies! Eh. Nu, jā, tāda fundamentāla rakstura jautājuma februārī, Ženēvā, vairāk vai maz, eh, mazāk eh, figurē tāda optimistiska gaisotne, viedoklis, ka jūlijā, lūk, tiks panākt vienošanās par šo sarunu mandātu, ka tas viss, par to tiks panākt vienošanās, un, nu, tas tiešām vairāk mums vēl daudz priekšnoteikumus ministru konferencē Kenijā, nu, un tagad tā mēs šķiet, ka mandāts eh, netiks apstiprināts, šāda teksta nebūs, un, eh, un kāds tad ir komisijas viedoklis, eh, kā tad šo problēmu ir atrisināta? Vai jūs uzskatiet, ka pastāv realistiski iespēja un tiešām kaut ko panākt, kaut ko, kaut ko izsist cauri pirms sākas sarunas Kenijā? Paldies, priekšsēdētāji! Nu, iespējamā mērā pastāv. Pēdējā pusgada laikā ir iztrūkusi tāda skaidra izpratne no visai valsts puses, ka darījums, ko varam panākt Nairobi, nekādā gadījumā nu, nav gluži tāds darījums, ko daži bija iztēlojušies 2008. gadā, kas bija pēdējais, pēdējā reize, kad šāds sarunas notika. Nu, tas tā gluži vairs nebūs, jo mainīsies saruna situācija. Ir pat tam lāgam notikušas arī citas sarunas, un tāpat arī globālais ekonomiskais līdzsvars ir mainījies un noteiktu ekonomiku kurss ir pat un arguments, kā citā virzienā. Nu, lūk, šī rekonfigurācija, kā tas sauc Ženēmā, nu, šī mentalitāte visiem nav gluži skaidrs, šis uzstādījums. Mēs mēģināsim strādāt šajā virzienā. Mēs esam norādījuši, ka mums būtu jātiec pēc eh, tāda iznākuma, kas atbilst eh, mūsdienu realitātēm mēs vēl rekalibrētu iznākumu, sacīsim, ka samazinājums nebūs tik godkārīgs, tik ambicios, kāds runā par tiesniecības liberalizāciju bija padomā mums um, agrāk, bet um, ir virkni dalība valstu, kas ir krietni pieķērušās tam tekstam, par, par kuru sarunas notika 2008. gadā, bet paradoxālā kārtā tas, kas ir visvairāk pieķērušās, ir valstis, kuras pašas ir izraisījušas uh, šo sarunu izgāšanos toreiz, un kas atteicās uh, parakstīt šo tekstu 2008. gadā. Tas tiešām ir nedaudz dīvaini, bet tā sarunās reizēm notiek. Ja nepieciešams panākt uh, ātru izkustēšanos šajā virzienā, ja tas nenotiks, tad, kā es sacīju, pastāv risks, ka mēs nonāksim tādā situācijā, kurā, lūk, uh, nu, galējā politiskā vienošanās par DDA tā arī izpaliks. Un septembrī delegācijas tur, tur, tur ķeparosies un mēģinās nu, rast vismaz eh, kādu iznākumu, globālu iznākumu, tad vienošanās nebūs, bet, nu, tiks mē, veikt mēģinājumu panākt vismaz kaut ko, un tas maksās dārgi gan pašai organizācijai, gan arī DDA sarunām nākotnē. Mēs ticams, ka nākotnē vispār būs papildus iespējas eh, nu, pabeigt sarunas par šo jautājumu. Es ceru, ka izteicos uh, gan skaidri un precīzi, bet ja ne, tad, tad varu sniegt jums arī papildus informāciju. Paldies! To, to be honest. Atklāt sakot, es nevisai sapratu, vai šī glāze ir pa pusē pilna, pa pusē tukša vai kaut kur pa vidu. Helmut. Frage hätte ich. Jautājumu. Es, arī, es to jautājumu labprāt arī būtu atbildējis. Saņemt atbildi. Bet eh, nu, var jau jautāt vēl, jo ir arī ģenerāla direktora PTO dramatisks aicinājums jūnijā, kas aicina visas galvaspilsētas steidzam padomāt, uz kurieni tās virzās, un mani interesētu pretēji apgalvojumiem, ko šodien izteica arī Eiropas Savienības padomas prezidentūra un arī māstrēmas kundze, ka muturētājs vienmēr esot priekšplānā. Tā vismaz Eiropas Savienība kopīgi pieeja un ko gan mēs darām kā Eiropas Savienība, lai apzinātos, cik sarežģīta ir situācija. Mēs jau desmit gadus vadam sarunas vai vēl ilgāk. Mēs zinām, pa ko ir runa, kur ir patiesās grūtības lai pamest tādus neauglīgus ceļus un atrast kompromisus, par ko ir runa pēc būtības. Ja gribētu arī papildināt par šo jautājumu, kuras valstis ir īpaši problemātiskas un kuras ir īpaši proaktīvas. Februārā, kad mēs tur bijām, bija tāds iespējas, ka ASV un Eiropa ļoti cieši sadarbojas un sadarbība tik cieši, ka tur pat papīra lapa pa vidu nevar iepsiprūst. Jā, un ir valstis, kas to, un Emai tagad ir jautājums. Jā, yeah, I think we all share it. Yeah. Es domāju, ka mēs visi esam vīlušies par to, ka nav vienošanās un uh, ka vidē biedri nevirzies tālāk, lai panāktu rezultātu. Es tiešām gribētu apzināts, būt pārliecināts, ka, vis, ka viss, kas tās spēkos Eiropas Savienība dara. Jo mēs varam būt atbildīgi tikai par saviem centieniem, lai pēc iespējas vairāk tuvinātos uh, vienošanās iespējai katrā ministra sanāksmē. Uh, īpaši Nairobijas baidos, ka Kenijā tiek gatavot šovs, kur rezultāts patiesībā nebūs iespējams. Vai jūs varētu pakomentēt vispār no Eiropas puses, ka mēs darām visu, lai to veicinātu. Mēs vismaz varētu atnākt uz Keniju, zinot, ka mēs esam darījuši pietiekoši daudz vai visu, lai panāktu vienošanos. Pils paldies, lūdzu, vārds jums sakau. Thank you, Chair, and I try to be clear. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikšu, izteikties īsi. Galvenais bloķējošais elements ir jautājums par atbalstu vietējiem lauksaimniecības produkcijas ražotēm. Diemžēl, vai arī par laimi, šī ir lieta, kurā es neko daudz nevaru darīt, jo daudz mēs jau esam paveikusi. Mēs esam reformējuši lauksaimnieci, mēs esam subsīdijas lauksaimniecības jomā noteikuši ļoti zemā līmenī. Patiesībā tā ir tā kā skolā, ja jūs esat labs skolēns, tad uh, skolotāji jums nepievērš uzmanību diemžēl, citi spēlētāji nedod šo virzienā. ASV ir tāda nostāja, jūs esat iespējams dzirdējuši par pētījumiem, kas katrā ziņā neļauj ASV pieņemt 2008. gada tekstu. Un pat vēl ļaunāk Ķīna eh, kropļo subsīdijas ar vien vairāk Ķīna apgalvo, ka tās rīcībā ir tikai de minimis robežrādītājs, ka tiem nav citas iespējas uh, kropļot subsīdijas kā Indija un Brazīlija, tāpēc viņi nevēlas darīt vairāk. Tāpēc mums ir tāda situācija, uh, ka mums ir tāda situācija, ka tu paskaidri Kanādas Austrālijas uh, laikraks, ka kaut arī subsīdijas tiek sniegts ne vairāk par 20-25% politiski, viņi nonāk sarežģītā situācijā un viņi nevēlas samazināt politikas manevru telpu, kas tiem ir. ASV Ženevā pavisam skaidrs sacīja, ka viņi nesamazinās uh, vietējās produkcijas subsīdijas, tad ja Ķīna tā nerīkosies, un Ķīna uzskata, ka tas ir pilnīgi nepieņemams proti, ka varētu izvirzīt kāds prasības šajā jomā. Šis ir viens no izšķirīgajiem elementiem, un mēs domājam par risinājumiem, kurus mēs varētu piedāvāt, lai panāktu progresu, taču tā ir viena lieta problemātiska. Cita situācija ir saistīta ar tirgus pieeju un tur ir dubulta situācija, dubultas grūtības, Viena lieta ir saistīta ar to faktu, ka daudz spēlētāju PTO patiesībā sākuši liberalizāciju divpusēji un uh, reģionālā kontekstā, tātad viņi rīkojās paši saviem spēkiem un mazāk viņus interesē globālais līmenis. Vidējās, uh, vidēji attīstītās mazatīgās valstīs ir šis Ķīnas faktors, liberalizējot importu no tās valsts, kas ražo 50% no ražotām precēm pasaulē. Šādas ir tās grūtības, un kā jau jūs redzat, Eiropas Savienība nav par šķērsli, mēs mēģinām sniegt, mēģinām sniegt savu ieguldījumu, bet, protams, mums jābūt arī piesardzīgiem ja mēs vēlam, mums jāpiedāvā kaut kas, kas ir uzticams un var, tā sakot, tikt iestrādāt citu vēlmēs. Vēl pārāk būtu sacīt, nu, skaidrs ir, kas traucē procesam, ja būs politiskā grība, tad pat labam, nu, tik tā mēs vēl neesam nonākuši. Tas fakts, kam neizpildījām pasaules programmas termiņu, liecina par to, ka vēl ir daudz darāmā. Notika svarīgas politiskas tikšanās eh, otru, viņa puses uh, okeānam, bija arī tirzniecības veicināšanas iestāde. Mēs ceram, ka septembrī mēs izdarīsim spiedienu, lai eh, galvaspilsētas un ministri apņemtos virzīt šo procesu Nairobi, jo, kā jau es sacīju, pirmo reizi mēs mm, dodamies uz Āfriku, un tad būtu tiešām apkaunojums, ja attīstības kārtā mums neizdotos to panākt. Bet te ir daudz spēlētāju, un, diemžēl, ir arī ierobežojumi tām, ko Eiropas Savienība var darīt, lai atvieglotu rezultātu sasniegšanu. Paldies! Labi. Turpin priekšstādātājs. Nu, tad jau redzēsim. Redzēsim, kas notiek labi. Tad mēs varam pabeigt šo darbu kārtības punktu. Tagad varam pārēt pie 19. punkta. Tur ir runa par tiesību aktu ekstraterālas piemēršanas sekām un pārskatīšanu. Deivids Mārtiņš ir referents, tagad došu vārdu viņam, lūdzu. Thank you. As you say, this is Paldies, kā jau jūs sakāt, tas tā ir pārstrādātā versija attiecībā ekstraterritoriālai um, likumu piemērošanai. Te ir runa par ASV sankcijām pret Kubu, Irānu un Lībiju. Dažkārt tas tiek uzlikts par pienākumu um, personām un uzņēmumiem no Eiropas Savienības. Es arvien ir uzskatījuši, ka ekstraterritoriālie tiesība akti uh, ir starptautisko tiesību pārkāpums, tāpēc 1996. gadā mēs īstenojam šo regulu, kad sākās ASV sankcijas, un mērķis ir aizsargāt Eiropas uzņēmums, lai nodrošinātu, ka viņiem nav jāizpild prasības un uh, viņi saņem kompensāciju tad, ja ASV izvēršās sankcijas pret viņiem. Un tas pats attiecas uz individiem un uh, uzņēmumiem, tad, ja sankcijas skaitātu viņiem vai Eiropas Savienībai. Un te var izmantot deleģētos un īstenošanas aktus. Kolēģi gan jau zina, ka ir īstais brīdis apspriest šo lietu, tāpēc, ka ir bijuši centieni panākt Kubas un ASV attiecību noregulējumu, un, protams, šorīt jūs zināt, ka bija panākt vienošanās attiecībās ar Irānu. Tas būtu interesanti, ja komisijas ārējās darbības dienas pārstāvis varētu pastāstīt šis, par šīs regulas vispārējo kontekstu un vai ir paredzēts to paplašināt un vai iespējamie uh, konflikti risinājumi varētu tikt samazināti tuvāko gadu laikā. Pirms diviem gadiem es prasīju komisaram, vai ir kādas problēmas ar visaptvarošu ticību un ko tas nozīmētu, ja E, ES uzņēmumi būtu iekļauti ASV izvērstās sankcijās trešās valstīs. Un arī šajā gadījumā dažkārt ir vairāk baumu nekā faktu, bet mēs dzirdam par Austrijas banku bidiži telefonik, kas uh, saņēma brīdinājums ASV, ka jāpārtauc tirdzniecība ar Kubu vai tas tiešām notiek un vai ASV atzīst šo ES regulu vai ASV vispār ir eh, konstatējis, ka šāda regula ES ir. Kā jau sacīju sākumā pie runa par pārstrādāto versiju, es uzskatu, ka ES tiesību aktiem jābūt pieejamiem individiem, tam ir jābūt sapro, tiesību aktiem jābūt saprotamiem, augstu vērtēju šo pārstrādāto versiju, tāpēc, ka uh, um, formulējums ir skaidrāks, saprotamāks, las, vieglāk lasams. Uh, pirmā lielā lieta, par ko vēlos runāt, ir juridiskais pamats. 207. pants par kopīgo tirsniecības politiku, 64. pants par brīvo kapitālu apriti, un abi šie panti ir pilnīgi loģiskā juridiskais pamats. Taču tiek izmantots 352. pants, tā saucamais elast, tā ir saucamā elastības klauzula, un šis pants, manā skatījumā, nav gluži nepieciešams. 207. un 64. pants ir pilnīgi pietiekami. Arī jūri komiteja uzskata, ka ar to pietiek, tāpēc būtu labi uzklausīt komisiju. Kāpēc? Komisija uzskata, ka ir jāizmanto 352. pants. Un arī izējot no referentu lomas, varētu sacīt, ka vietējā līmenī tas tad problēmas ar apvienoto karalisti, jo konservatīvā valdība sacīs, ka viss, kam ir nepieciešama primārai tiesība aktu un 352. fakts to, pants to pieprasīt, kaut arī tā ir tikai pārstrātā versija, Tad jebkādas izmaiņas, ja vēlētos mainīt 352, pieprasītu tiesību akmāņu apvienotā karalistītē, tas tad uh, prasītu laiku un pastāv eh, tātad uh, eh, draudi, ja izmanto 352. pāntu, un es neredzu, kāpēc tas būtu jādara. Un uh, tehniskās izmaiņas regulā ir tā, ka tā ievieš delegā, deleģētos aktus ane, pielikumu aktualizēšanai vēlos, lai komisija paskaidro, kāpēc tiek izmantot tie kriteriji, kas tiek piedāvāti deleģētiem aktiem. Runājot par parlamentu iesaisti saskaņā ar regulas 7. pāntu, komisija pieprasa, komisija ir tūlīt pat jāinformē Eiropas parlaments par ES uzņēmumu pret tiem vērstiem sankcijiem trešās valstīs. Gribētu zināt, kā to var īstenot, Es gribētu to dzirdēt. Varbūt komisija arī komiteja varētu rezumēt nesenākā pētījuma secinājums un kad uh, varētu nākt klajā ar nākošo ziņojumu. Es izteicos visam ātri, jo es zinu, ka laika mums nebija daudz, bet uh, esošo tiesību aktu kodificēšanu sarežģīti. Paldies. Thanks a lot, David. Paldies, David. Buhner kungs vienīgais šāda esošā sēna referents, dodam vārdu jums. Ich hab net. Man vēl daudz komentāru. Tikko kā tika ieteikt. Kaut kas par daudz detalizētiem juridiskiem jautājumiem. Es nedomāju, ka to var atrisināt politiskajā jomā. Varbūt, ka ir labāk, ka to atrisināt tiešā kontaktā. Paldies. Tagad vārds atkal komisijai un Anna Lūdžija Emāļa un Kolinam Braunam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātē. Nu, saņēmu vairākus uh, jautājumus. Un mēs kā juridiskā dienas komisijas, juridiskā dienas pārstāvis, kas atbild par šī priekšlikuma sagatavošanu, domāju, ka man tad pienākums atbildēt uz vairākiem uzdotiem jautājumiem, jo sevišķi juridiski raksturu jautājumiem. Konkrēti, izskanēja jautājums par um, izvēlēto juridisko bāzi, ja tiesisko pamatu, kas norādīta tiesībāk priekšlikumā. Un arī kādēļ esam izvēlējušies uh, piemērot tādētos aktus, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas eh, tiesību aktā, attiecīgajā pantā. Pirmkārt, īsi vēlos atsaukties uz um, iemesliem, uz pamatojumu, kādēļ tad esam uh, ierosinājuši pārstrādāt šo tiesību aktu. Iemesls ir principā tie tāds tehnisks pēc rakstura. To esam veikuši tā sauktā tirdzniecības omnibus tiesību aktu pakotnes kontekstā. Un šis tirdzniecības omnibus tiesību aktu kopums sastāv no divām regulām - 37 un 38 no 2016. gada. Un komisijas paziņojums eh, bija pievienots šim regulām kā pielikums. Nu, atgādināšu jums, kas tad bija šajā komisijas paziņojumā. Regulas 37. 2013. pieņemšana saistīsies ar diezgan būtisku krosījumu mm, skaitu attiecībā tiesību aktā, kuras mēs ir uzlabot eh, attiecīgo tiesību aktu lasāmību komisiju ierosinās kodificēšanu, šo tiesību aktu kodificēšanu pēc šīs regulas pieņemšanas. Nu, proti, runa par regulu 37. 2013. Un tātad, eh, līdz ar to pamatā mēs, eh, nu, arī tad uzsākām šo kodificēšanas procesu. 22796 regulā, bet uzreiz kļūst skaidrs, ka ir nepieciešams neliels izmaiņas. Runā par piekto šīs regulas pāntas, pie, šīs regulas piektajā pāntā un šiem esla dēļ tad mums nācās eh, no kodificēšanas pāriet uz eh, pārstrādi, uz rekās tā saucamu, un eh, tas ir norādīts mūsu paskatījuma raksta 4. punktā. Vēlas arī sniegt īsā atbildi. Pārdi pārstrādātā dokumenta juridiskiem aspektiem. Runājot par juridisko pamatu, nu, šeit atbildi ir pietiekami vienkārši. Es jau iepriekš uzsvēru, ka te ir runa par tādu kodificēšanas pasākumu. Nu, eventuāli tad šis eh, kvalificēšanas pasākums pārvērtās tikai tehniskiem iemesliem dēļ, tas ir kā rekās tie dokumentu pārstrādes procesā, bet uh, Nu, to komisija skaidri arī norāda um, paziņojumā par omnibus pieņemšanu, tātad mēģi, pamatmēģis bija veikt uh, um, tiesību aktu kodificēšanu. Nu, tieši tādēļ uzskatām, ka joprojām principā mēs atzīmēsim savu kodificēšanas procesu kontekstā. Un šeit uh, svarīgi un būtiski ir tas, un tas ir būtu jāuzsver, runājot par kodificēšanu. Svarīgi un būtiski ir tas, ka Atbilstoši spēkā aizsošiem starp institūcijas sadarbības nolīgumam, mēs nedrīkstam ieviest nekādas būtiskas izmaiņas eh, juridiskajā tekstā, kas tiek tāds kodificēts, pēc būtības tur neko mainīt nedrīkst. Nu, un, eh, piemērot šo principu, mēs nākam pie slēdzienu, ka nu, mums ir vienkārši jāsaglabā pastāvošais eh, juridiskais pamats. kurš figurē regulā 227, viens no 96. gada. Un to liek. Attiecīgi līguma panta, kas tika piesaukt un izmantot kā šī instrumenta juridiskais pamats, tātad šī tiesība aktu pieņemšanai bija 73C 113 un 235, tātad attiecīgajam pantu līgumā, ko tika izveidota Eiropas kopiena, Eiropas Savienība. Ņemot vērā to, ka tieši šie panti tika pieminēti kā juridiskais pamats eh, šīs regulas pieņemšanai, nu, mums nācās vien tā sacīt reproducēt šos pants jaunajā tiesību aktā. Bet, protams, tos konvertējot, tā sacīt, vadot uh, šiem pantiem ekvivalentos eh, pantus patreizējā Eiropas Savienības darbības līgumā. Nu, tas lūk ir vienīgais iemesls, kādēļ iepriekš tur figurē trīs dažādi uh, panti, kas tiek ierosināti kā juridiskais pamats šim pārstrādātiem tekstam. Bet tas nebūtu, protams, nenozīmē, ka komisija obligāti vēlas piemērot visus šos trīs eh, pantus kā juridisko pamatu, gluži pretēji Komisijas juridiskais dienests kopā ar parlamentu juridisko dienestu un padomjas juridisko dienestu rūpīgi apsver atzinumu, ko esam saņēmuši no parlamenta juridisko lietu komitejas attiecībā uz eh, izmantojamo tiesisko pamatu. Un eh, jāsaka, ka es eh, uzskatu un domāju, ka visi trīs juridiskā dienas principā piekrītam kas ir fiksēts um, jūsu um, jūras kolēģis komitejas ācinumā. Protams, mēs atzīstam, ka um, juridiskais pamats, ko kādreiz mēs izvēlēsimies, nu, leģislatīvā procesa gaitā tomēr nedaudz varētu tikt arī pamainīts. Un tālāk, kas attiecas uz uh, Teorētiskām izmaiņām, kas ir veikta teiktajā pantā, jau iepriekš pieminēju, ka pats iemesls, kādēļ vispār esam pārgājuši no, no kodifikācijas procesa, tas ir rekās, ir pārstrādes pasākumu, ir tas, ka komisijai bija vienotiem gradies iespējas, ka tā sauktā pastāvšanā no Lisabonizācija. trade omnibus tiesību aktu kontekstā nu, nav gluži pilnīgi. Kaut kas bija palaists garām. Protams, piektajā pāntā kaut kas mums ir paslīdējis garām. No nu, atsaucēm 5., 7. un 8. pāntā mēs principā varētu redz, tad, tad, um, konstatēt, ka ir um, pastāv nolūks piemērot īstenošanas tiesību akciju, mēs runājam par uh, autorizāciju personām, tātad uh, attiecībā uz atbalstīt tiesību aktiem. Nu, tas principā ir skaidrs no pieņemtajiem tekstiem, skaidrs izrēd no šiem tekstiem. Jūs sevišķi teicu runāju par izmaiņām 8. pantā. Un uh, arī atsaucējums uz šīm izmaiņām 7. pantā. Bet eh, nu, lieta tāda, ka mums viennozīmīgi radies iespējas, ka jautājums par to, kā tad rīkoties, nosakot eh, kritērijas, kas būtu jāpiemēro, piešķirot autorizāciju, attiecīgo autorizāciju, nu, ka šeit eh, nu, nevis kārtībā. Proti, tad, kad tika pieņemta omnibus tiesība akti, tad šis jautājums tomēr netika pietiekami uh, eh, izterzāts. Un uh, mūsu pirmā reakcija, domājot par šo problēmu, bija tāda, ka varētu piemērot uh, vispārīgos principus, kuriem komisija pārēsti seko arī pat labāk domājot par uh, to, kā mm, nu, tātad norobežot uh, deleģētos un iznošanas aktus, kāda ir šo aktu piemērošanas metodika un atbilstoši mums patreizējai praksē. Mēs parasti uzskatām, parasti um, tātad uh, konstatējam, ka ir runa par noteikti kritēriju definēšanu. Tas parasti tiek uzskatīts par um, pasākumu, kas uh, ar, papildina pasaušo juridisko tiesisko tekstu. Es papildinošu pasākums un līdz ar to Tad tieši tādēļ komisija ierosināja, lai tas tiktu veikts ar deleģēto tiesību aktu starpniecību. Un vēl šeit nāktos pieminēt, ka šī komisijas eh, praksa ir pieminēta arī kādā pavisam nesen pieņemtā tekstā, proti kopējā izpratnē par tādiem tiesību aktiem, tātad šis priekšlikums, kas ir kā pielikums mūsu jaunajam starp institūciju nolīgumam par labāku likumdošanu. Un tas ir astotais punkts šajā mūsu ierosinātajā kopējā izpratnē, kopējās izpratnes deklarācijā, tur skaidri norādīts, ka līdzīgās situācijās mēs alus dotu priekšroku tādiem tiesību aktiem. Paldies! I hope everybody is aware. Nu, paldies un ceru, ka mm, šis skaidrojums eh, visiem ir pieņemams. Par politiskajiem aspektiem vēl ne? David? Jā, paldies. Eh, ļoti noderīga atbilde no komisijas puses. Eh, paldies. Ja es pareizi saprotu, tad būtībā esam viensprāts attiecībā uz juridiskā pamata mainīšanu. Es saprotu, kāpēc komisija uh, piedāvā šos trīs uh, pāntus, bet uh, uh nebūtu problēma to, ka mēs likumdošanas procesa gaitā spiežot 35. pāntu kādu izkopam. Par daudzietiem tiesību aktiem vēl ir sen komisijas kādiem, bet arī no parlamenta viedokļa raugoties tiešām tas ļoti noderīgi, jo tas um, uzlabo mūsu līdzlību, mūsu lēmušajos procesos, sākumā īstenošanas aktiem, tā kā te nav problēma no mūsu viedokļa raugoties. Nu, ja padomu to nepieņems, tam varētu būt zināmas grūtības, bet no parlamenta viedokļa raugoties, esmu tikai gandarīts par, par, par komisijas sniegtām atbildēm. Paldies! Nu, labi. Tad, nu, gaidīsim jūsu ziņojumu projektu, kas tiks laiks klājā 19. novembrī, un eh, tad arī noteiksim termiņus. Uh, grozījumiem 18. decembrī vai par to teikt balsos. Nu, ko nākamais eh, darbkārtīgs punkts, 20. Eh, punkts, eh, monitoringa, tad uzraudzības grupu ziņojumi. Un nu, parasti šim jautājumam būtu atvēlēts maķinīt vairāk laika, bet nu labi. Tomēr tad tā īsi. Pieminējuši, kas tad ir noticis šajā sakarā. Un nu, jums ir kādi komentāri, tad lūdzu pats vāčoks. Tīsā šeit informācija vien par 13. sarunu raudu Merkusur. Vai kāds sābagungs vai kādi konkrēti jaunumi šai sakarā? Pablo, lūdzu. Vai būtu kas piebilstams Merkusur sakarā? Merkusur uzraudzības grupas sakarā. Kādas aktualitātes? Paldies, priekšstādātāji. Nu, jā, 23. jūnijā mums bija eh, sanāksme ar Matijas Jurgensen, un Jurgensen kungs eh, mums paveiktīja lietu, ko būtībā jau zinājām, ka ir, ir, ir tad, tad eh, jūnijā notika Eiropas Savienības un Merkusur, kā arī Selak ministru sanāksme, un ministri lēma par tātad turpmāko darbu, par, par kā nodrošināt sarunu sekmīgu iznākumu. Un sarunu vedēji tiek aicināti pastāvīgi uzturēt kontaktus ar dalībvalstu iestādēm. 1. jūlijā Merkusūra prezidējušā valsts, tātad um, prezidentūras groži pārgāja no Brazīlijas Paragvajas rokās, un Horacio Cortes būs tā atbildīgā persona, kas ir sastādījis uh, grafiku turpmākajām sarunām kur mēģina novērst netāriefu pārējais tirzniecībai un ekoloģiskos pasākums, kas ietekmē pārobežu tirzniecību. Tirzniecības nolīguma pārakstīšana atbilstoši paragvajiešiem ir nu, ārkārtīgi svarīgs pasākums vienāks Argentīna. Lūdzu, piešķirt sarunām vairāk laika. Venecuēlā iespējams kāds viņiet ir eh, pieņems lēmumu nepiedalīties eh, sarunās par šo nolīgumu un Bolīvija savukārt. Uh, arī norēda pateicējās sarunas, pateicējās sarunas status vismaz, un arī drauda neparakstīt eh, šo nolīgumu. Un izstāties no Merkusura tiks parakstīts privās tiesniecības nolīgums. Brazīlijas un dažu citu valstu parlamentiem vēl ir šie priekšā balsojums par šo jautājumu. Un kas tad eh, tālāk? Komisija apstiprinājusi, ka tā turpinās sarunas balstoties uz um, līdzinājo sarunu mandātu. Un tāpat arī turpināsies viedokļu apmaiņa par piekļuvu tirgam. Tirgiem tātad līdz vasarai vēl un cerams, ka būs arī oficiāla viedokļu apmaiņa un vēstuļu apmaiņa līdz gada beigām par šo jautājumu. Nu, patreiz, kā tas izskatās, nu, kā parasti, tieši lauksaimniecības politika atkal ir tas lielākais kopšanas dokuments. Nu, tas tiešām eh, būs arī tas uh, sāpīgākais jautājums, par ko varētu tikt laustas vairāk šķērpu arī nākotnē. Līdzinājā Brazīlijas prezidentūra bija noskaņot pozitīvi. Nu, komisija uzskata, ka varbūt arī Paragvajai arī izdosies piešķirt eh, šiem procesam papildus tādu uzrāvienu, lai gūtu panākumus. Nu, tāda lūk pateicā situācija. Paldies! Paldies! Jautājumi? Nav? Labi! Tad Krievija, Krievijas Ukrainas jautājums, Lānsbeģis kungs. Paldies priekšsādētājiem. Jā, mums bija monitoringa grupas sanāksme kopā ar mūsu kolēģi no Somijas. Kopēja sanāksme par Ukrainu Krieviju. Diskusijas pamatā ritēja par trīspusējo sanāksmi, tātad vienošanos starp Eiropas Savienību, Ukrainu un Krieviju trīspusējām sarunām, respektīvi. Un, um, Nu, lieta tāda, ka Un sanāksim pamatā no tevis slēgtām durvīm sarunas joprojām vēl turpinās, un līdz ar to es eh, nevēlētos iedzināties detaļās. Nu, svarīgākie jautājumi ir lūk kādi. Krievija uzstājas to, ka ir nepieciešama atsevišķa trīspusēja vienošanās, kas teiktu parakstīta uh, tad, kad sāksies spēkā Ukrainas asociācijas nolīgums. Runa, bet eh, tas, ko viņi pieprasa, ir iziet ārpus šīs nolīguma ietvariem. Un otrkārt, eh, viņi pieprasa un Krievija vēlas izmantot tātad to, lai šis te nolīgums, ko pieprasa, ļaut viņiem iespēju kontrolēt Ukrainas tirsniecību. Un, protams, mēs to nevēlamies atbalstīt. Sarunas turpināsies septembrī septembrī paredzēts otrais, eh, otrā saruna kārta. Bet komisijas mandāts eh, strikt atbilst tam, kas tika paredzēts eh, Minskas nolīgumos, kur ir runa tikai vienīgi par uh, Krievijas pretensijām pret uh, asociācijas nolīgumu. Un pat ja sarunas ir uh, turpināšu tālāk laiku, nu, Krievija tā arī nespēja identificēt, nu, kas tad ir tie, tie sāpju bērni, tās lielākās problēmas, ko viņi saskata šīs paturinātās tiesniecības nolīguma ietvaros. Bet, nu, tad skatīsimies, kas notiks septembrī. Paldies! Teicami, Borelī kungs, pēc Rucija. E, mm, Priekšsēdētāji kungs, es tikai vērējos, patiesi vēlējos runāt par Kazahstānu, ar jūs atļaut. Par Turciju runājumu. Ok. Labi. Centrālā Āzija. Tagad mēs pārējām pie ASV. 2. jūlijā bija uzraudzības grupa, gatavojot nākošo sarunu kārtu. Varētu runāt par pakalpojumiem, tas ir un dažiem mazsvarīgākiem tematiem. Es domāju, nekāda pārsteiguma nav gaidām. Un debriefingu var gaidīt septembrī. Magreba 8. jūlijā notika sanāksme. Notika viedokļu apmaiņai ar Euromed pārstāvjiem. Diskusijas bija par sarunu sākšanu ar Tunisiju. Un tagad pievēršamies Centrālā Azijai un Kazahstānai Brolīkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājai! 25. jūnijā es vadīju uzraudzības grupu Centrālāzijas valstīm. Īpašu uzmanību tika pievērsta Kazahstānai un Uzbekistānai. Šīs valstis nesen tika skatīts šajā komiteja. Tā bija dibināšanas sanāksme pirmo reizi. Šī komiteja nodibināja uzraudzības grupu Centrālāzijai un ES bija īpaši svarīgi un steidzam nepieciešams novērot notikuma attīstību gaidu Centrālā Azijā. Vēlos uzrādīt, ka mūsu novērotās valstis ir tās, kas veidos Centrālā Azijas uzraudzības grupu un tuvāko mēnešu laikā mēs arī pavērsim savu darbību uz citām grupām. Jau uz citām valstīm runājot par Kazahstānu, tā ģeogrāfiski ir vislielākā valsts Centrālā Azijā, tirsniecības saiknes ar to ir interesants Daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm jau tur ir pārstāvniecības, jo tur ir eh, eksportētā, importētā, ir arī finanšu partnerības un sadarbības nolīgums, eh, kas drīz tiks pārakstīts pēc daudz gadu ilgušām sarunām, un tas mums sniegs arī vitāli svarīgu ietver mūsu tirzniecības izaugsmē. Komisārs Malstrēmis vēstule mums bija īpaši svarīga, tā apliecināja, ka ir svarīgi īstenot nolīgums, lai nezaudētu šo iespēju un lai situācija ne, nesarežģītos līgums līdzēju pusē. Mēs ceram, ka panāk, panāksim vienošanos par mandātu. Kazahs Kazahstānai ir liels ekonomisks ambīcijas, un tā rēķinās ar savas ekonomikas pārveidi un daudzveidošanu, ņemot vērā investīcijas tādās jomās kā novatorisms, eh, pētniecība, izglītība eh, un attīstība, bet te ir problēmas ar eh, atbild, atskaits atbildību, caurskatāmību, demokrātiju. Ir plaša sadarbība ar Kazahstānu, īpaši enerģētikas jomā no Centrālā Azijas, kā tas arī izpaužas ES enerģētikas komisija, eh, komisijas dokumentam. Ar Kazahstānu ir pavisam citādi, ir daudz plašāks sadarbība Eiropas Savienība. Uzbekistāna vien ir bijusi grib, gribējis būt uh, centrāli tādās sarunās par uh, kokvilnas kultivēšanu, piemēram. Mēs saprotam, ka mums jāturpina pievērst uzmanību šim jautājumam mūsu, jā, un uh, šīs valsts vēstnieks tika uzaicināts uz mūsu novērošanas grupu saskaņā ar starptautiskā darba organizācijas aplēsēm. Uh, ir ticams, ka ir uzlabojusies situācija. Mehani, tiek mehanizēta lauksaimniecība šāda ir tendence pēc padomu perioda. Un tas attiec arī uz kokvilnas ražošanas nozari. Mm, vairāk tiek ražoti augļu un dārzeņi, netik daudz vairs kokvilna, un līdz ar to arī mazāk tiek eksploatēti cilvēki, tā skaitā bērni kokvilnas laukos Mēs ļoti cieši novērosim, kā notikuma attīstās Uzbekistānā sadarbībā ar darba organizāciju. Uzskivīšu. Paldies, un noslēgumā došu vārdu Bēgas kungām par Centrālu Ameriku un Kubu. Jā, patiešām priekšsēdētāji būs runāšu ļoti īsi. Sirsnieks paldies par koordinātoru lēmumu. Kubai būtu uzraudzības grupas par Centrālu Ameriku jautājumu, un uh, tikšanās ar uh, Kubā bija arī pārstāvi no DigiTrade un arī darbības dienesta. Viņi pieminēja, ka, protams, viņi saskata zinām uh, progresu tirzniecības un dialoga sadaļā arī cilvēktiesību jautājumos, un pieminēja arī šajā punktā, ka prezidents Castro, viņš ir nolēmis līdz 2020. gadam 50% eh, no mazsaimniecībām nodrošināt ar internetu. Būs interesanti paraudzīties, kā šis jaun, jaunās iespējas, komunikācijas un informācijas iespējas tiks izmantotas. Un eh, vai tas būs eh, arī saskatīts demokrātijas un pozitīvas attīstības kontekstā, un nevis kā kādreiz dažās valstīs notiek citās kontinentos, ka internets kādreiz tiek bloķēts, jo cilvēki izmanto demokrātiskā veidā. Tur būs interesanti notikuma pavērsieni. Interesanti arī paraudzieties, kā Eiropas Savienība un Venecuēla ir vissvarīgākie tirdzniecības partneri Kubā, ir īpaši, kas attiecas importu no Kubas, lauksamniecības eh, produktiem un eh, minerālu produktiem un Eiropas Savienības eksportiem uh, Eh, ir galvenokārt iekārtas un citi produkti. Interesanti arī, kā tika pieminēts, ka medicīnas sektors Kubā daudzos aspektos ir ar ļoti interesantiem pavērstieniem un dažreiz viņi arī vadošās pozīcijās, tā ka tur ir iespēja sadarboties eh, un eh, ir arī par autortiesību jautājumiem. Komunikāta nav parastījusi uh, kontinenta eh, sadarbības līguma, tātad kopš 2011. gada eh, tā ir ārpus šiem līgumiem. Mums ir eh, pamatojas statistikā, mums ir jāņem tas vērā, tas pamatojas uz Pasaules bankas statistiku un jāraugās, kā būs tālāk attīstība. Es jau to pieminēju, mēs esam novērojuši šeit, paskatījuši, kādas ir statistikas, un mēs gaidīsim nākotnē arī precīzi atbildes no komisijas attiecībā uz tirniecību starp Kubu un Eiropas Savienību. Tā ir samazinājusies uh, procentu ziņā 2014. gadā. Tātad uh, šī daļa pārkāpējas un citiem elementiem, kas tur ir svarīgi. Netiek gaidīts, ka Kuba drīz uh, iestāsies starptautisko finansējumu instrumentu iespējās, un uh, tur ir par nestandarta tirdzniecības uh, noliekumu un sociālo aizsardzību. Sociālais aizsardzības jautājumi būs svarīgi. Tas pateic mūsu programmas par IDF un ICI tiek gaidīts, ka jauna attīstība, kas ir uzsākusies, tur nav nekāda jauna finanšu saistība no Eiropas Savienības puses. Interesanta ir cita attīstība, par ko diskutējām un saņēmām informāciju. Es runāju šeit par eh, Pasaules bankas statistiku Mums ir arī problēma, ka ir ļoti sarežģīti sareicināt skaitļus un datus, ko iznieguši Kubas iestādes, jo tur ir runa par to, kā identificēt ārējo ieguldītāju identitāti un uh, IKP aprēķins. Tur ir, tas uh, pamatojas uh, uz publiskajiem pakalpojumiem un tā kā ļoti uzmanīgi ir jāvērtē šī statistika, kas attiecas uz uh, jūniecības uh, attīstību. Tur ir uh, būs osta, kas būs vismodernākā visā Latīņa Amerikā. Jūs redzat, kā šeit ķīnieši iegūda savas, savu tehnoloģiju, lai palielinātu kapacitāti uz vienu miljonu konteineriem gadā. Tā kā šeit ir jā. Ja, diskutē par jautājumu, kā Krievija un Ķīna iesaistās eh, aktivitātes, kas ir saistītas ar Kubu, lai nodrošinātu infrastruktūru un šī jūras eh, ostas attīstībā. Tā kā šis, šis aktivitātes arī ielas. Tātad tas ir pamats situācija, ja mēs raugāmies, kāda vēl būs informācija nākamā sanāksme būs septembra sākumā, kura būs runa. Uh, Tur būs rotējuša prezidentūra Centrāla Amerika El Salvadora. Paldies! Nu, lieliski un patiešām interesanti, Sidnieks, paldies! Tad mēs varam pāriet pie 22. punkta darba kārtībā. Nē, tas 21. punkts. Citi jautājumi, bet nekā nav. Nākamā sanāksme 31. augustā